Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung. Dargie kolēģi, vēlam sākt šodienas darbu. Man ir prieks arī, ka pirmais eh, priekšsētāja vietnieks Ligutko šeit ir klāt. Eh, vēlos arī paust savu pārsteigumu, paskaroties laiku, kas mums atvēlēts e, ziņojumam par attiecībām ar Ķīnu. Grozījuma iesniegšanas termiņš bija 3. septembris. Tagad mums ir 13. oktobris. Man saka, ka tas esmu tulkošanas pēc, ka agrāk tas nav bijis iespējams. Bet ja mēs tagad redzam, ka kompromisa grozījuma mums vēl nav, un ēnu referentu sanāksme sešu nedēļu laikā tā arī nav notikusi vēl. Un tāpēc mēs nākamajā nedēļā nevarēsim balsot, jo nevaram sagatavoties tam. Un 16. novembris nav iespējams, jo pats referents nevar būt klāt. Tā tad sanāk 7. decembris. Un, kad savukārt e, da, ļoti daudzi, tā skaitā priekšsarētājs, ir e, misijā prom. Es šādu situāciju uztveru kā nepieņemamu. Tas mums prasīs ceturdaļu gadu, līdz mēs varam sākt nākamo ziņojumu. Varbūt ref, referents var mums kādas idejas ieteikt, kā pātrināt šo procesu, lai mēs tiešām virzītos uz priekšu. Dod vārdu tad referentam, lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kan daarover kort zijn wat u zojuist zei. Ik heb... Uh... Jā, paldies. Es izteikšos īsi, jo, kā jau sacījāt, tieši pirms nedēļas saņēmu pilnu tulkojumu visiem grozījumiem angļu valodā, un tad varēju kārtīgi iepazīties ar ierosinātiem grozījumiem. To es arī darīju līdz pat šim brīdim. Problēma nav manis izraisīta, es strādāju ļoti daudz pie šī ziņojuma, saņēmu grozījumus no dažādām grupām, kur, un tiešām centos eh, veidot eh, kompromisus. Priekšsarētājs vispirms vēlētos pateikties kolēģim par iesaistīšanos šajā ziņojumā par ES un Ķīnas attiecībām. 484 grozījumu priekšlikumu tika iesniegti. Loģiski liela daļa no šiem grozījumiem atspoguļo nopietnos eh, notikums Ķīnā vasaras pārtraukuma laikā un pēc īsās viedokļa apmaiņas, kas mums bija uh, Eh, šeit komitejā pirms vasaras pārtraukuma. Piemēram, par finanšu sarežģījumiem, varam saukt to par krīzi arī. Tāpat arī 12. augusta katastrofām, sprādzieniem. Iespējams, ka gadi būs nepieciešami līdz uh, gruntsūdens un zeme vairs nebūs toksiski šajā vietā. Tātad vietā, kur atradās uzsprāgusī ēka. Es ar saviem darbiniekiem pagājušās nedēļas laikā pēc grozījuma tulkojuma saņemšanas rūpīgi iepazinos ar priekšlikumiem kompromisu grozījumiem, un tuvākajās dienās nākšu klājā ar šiem kompromisu priekšlikumiem, kurus izsūtīšu ēnu referentiem. Daži no šiem kompromisiem koncentrējas uz to, cik svarīgs ir ES un Ķīnas attiecībām, tad eh, par Tibetu, par antikorupcijas darbību, tad eh, vides un cilvēktiesību problēmas, tad situācija Hongkongā, pieaugoša spriedze Dienvidķīnas jūrā, tāpat arī Taivāns eh, prezidenta iniciatīva pasliktinošās attiecības e, e, notikumī saistībā ar cilvēktiesībām un citi. Paldies visiem par darbu un ar nepacietību gaidu jūs komentārus. Tas arī viss priekšsēdētājums. Paldies referentam. Vai ir kāds priekšstats jau ar grozījumiem, kur ir galvenās problēmas e, grozījumos? Jo šī tomēr ir otrā izskatīšana. jeb, jeb visi grozījumi vēl nav, nav tikuši aptvērti. Nebija vienkārši izveidot kompromisus. Pašām politiskajām grupām darētu eh, tikt, tikt eh, galā ar šiem uh, Ehm, priekšlikumiem, lai tie būtu vienveidīgi. Ehm, vai kompromisa priekšlikumi jau ir pieejami? Es tos varētu jau šodien izsūtīt ēnu referentiem. Nu, būtu jau bijis loģiski, ja mums uz šodienas eh, apspriešanu tie būtu gatavi. Vai kāds vēlas izteikties? Lainenkungs. Paldies, priekšsarētāji, tik tiešām šo dosie nepieciešams pēc iespējas ātrāk noslēgt. Mums tikmēr ir bijuši divas starpparlamentārās sanāksmes ar partneriem Ķīnā. Und uh, unsere chinesischen Partner fragen nach die. Un um, äh, Ķīnas äh, partneri jau prasa šo ziņojumu. Viņi ir nobažījušies, ka šis ziņojums nebūs tik kvalitatīvs, e, cik ir nepieciešams, lai šī strateģiskā partnerība labi funkcionētu. Belderkungs, jūs sacījāt e, tikko par svarīgiem notikumiem e, vasarā, katastrofa Tanžinā, bet vai tas ir strateģisks punkts Eiropas Savienības sadarbībā ar Ķīnu? Jūsu ziņojumā ir arī vērtēti Ķīnas prezidenta izteikumi. Es nedomāju, ka tam ir jābūt galvenajam tematam. Mums ir jākoncentrējas uz tām politiskajām jomām, kur Eiropa vēlas sadarboties ar Ķīnu, izgaismo šīs problēmas, nevis koncentrēties uz Ķīnas pr prezidenta izteikumiem vai eksploziju Tanžinā. Nu, tas nevar būt priekšplānā. Savus grozījumus mēs tad arī šajā virzienā veidojām un iesniedzām attiecībā uz ekonomisko sadarbību, investīciju vienošanās, tā ir Āzijas investīciju banku, eh, Junker plānu. Skaidrs, ka bez ekonomikas sadarbība ir vēl arī politiskā sadarbība. Ir dažādi konflikti pasaulē kur e, Ķīna kopā ar Eiropu var palīdzēt rast risinājums. Īrija, Sīrija, citi konflikti, Irāna, Sīrijas. Nes. Protams, ka tas ir jāpiemina. Un tad vēl citi lielie temati - digitālā Ķīna, digitālā Eiropa. Šī transformācija, kas notiek e, mūsu sabiedrībā uz digitalizāciju, kā panākt datu aizsardzību, kā apkarot kibernoziegumus, kā izstrādāt jaunas tehnoloģijas, attīstīt tās. Tie ir strateģiskie temati, kur es ceru, ka jūs, Belder kungs, savos kompromisos koncentrēsieties. Nevis uz tādiem tematiem, kur kādam ir kādas e, hobijas, e, bet koncentrēsieties uz galveno sadarbību starp ES un Ķīnu. Tas ir viss. How can you do that? Ah, why issues? It's about the Congress. <laughs> uh, yes, uh, I mean, uh, sorry I didn't. Jā, paldies. Es uh, nedzirdēju Džo un referentu teikto, bet uh, Spānijā mēs sakam, ka nepieciešama ķīnietim raksturīga pacietība. Es uh, saprotu šo jautājumu par tūkošanu. Un, ja būs uh, kāda kavēšanās šai sakarībā, nu, tad es katrā ziņā gribētu palīdzēt, lai tiek novērtāts šis referenda darbs, ja būs uh, kāda kavēšanās, nu labi, bet mums ir jāmeklē labākais ceļš, kā strādāt tālāk. Es nezinu, priekšsēdētāji, vai tagad var runāt par grozījumiem, vai arī tikai par šo kavēšanos. Tātad jautājums, vai es varu runāt arī par tautas partijas grozījumiem? Labi. Tad es turpināšu spāņu valodā. Šo no procesuāla viedokļa, ja mēs iekavēsim eh, to līdz decembrim, tad eh, būtu pozitīvi sagaidīt to, ko mums teikt referents. Attiecībā uz grozījumiem un tas izskanēja jau jūlijā. Es tikai gribētu izteikt dažus eh, no, novērojumus referentam. Pirmkārt, es gribētu pasvītrot to, cik svarīga ir Ķīna pasaules mērogā. Tas arī norādīts vienā no grozījumiem. Ķīna aizņem aizvien e, lielāku vietu starp pasaules valstīm. E, un e, tai ir jāpiemērotais skaitā visiem piemērotie noteikumi. Tāpat arī grib pasvītrot pozitīvo rezultātu sarunām par investīciju nolīgumu, un Eiropas Savienībai ir maksimāli jāizmanto tās iespējas, ko piedāvā Ķīnas ekonomiska attīstība un piekļūtās tirgiem. Ķīnija mēģina īstenot ekonomisko uh, pārveidas, e, veidojot savu ekonomiku vairāk balstīt uz tirgu nekā uz valsti, un mēs varam uzskatīt, ka šāda pārēja ir noderīga gan Ķīnai, gan pasaulē, tai skaitā mums, un pretējā gadījumā scenārijs veidotos bīstamāks. Šajā sakarā ir arī grozījumi tālāk par cilvēktiesībām, kas mūsuprāt ir svarīgs jautājums. No, nu, e, novembrī Lambrinīdis būs Eh, eh, eh, organizēs jaunu sarunu kārtu, un vairāki kolēģi gribēja pasvītrot sarežģīto situāciju, taiskaitā ar kristiešu minoritāti. Situācija, kā jau sacīja priekš, priekšsēdētājs Broks, situācija Ķīnā dzeltenajā jūrā arī ir sarežģīta, bet un Dienvidķīnas jūrā ir sarežģīta, mums ir eh, jāseko tam, lai tiktu ievērotas jūras tiesības, bet ņemot vērā šī jautājuma pasaules ietekmi, mēs Eiropas Savienība gan divpasējā veidā, gan caur uh, reģionāliem kontaktiem varam šo jautājumu risināt. Gribu pasvītrot arī nepieciešamību atbalstīt tās iniciatīvas, kas veido labākas un mierīgas attiecības starp uh, abām Taivānas šauruma, abiem Taivānas šauruma krastiem. Tāpat ir vairāk grozījumu pār vairākiem centrāliem jautājumiem, kas ir būtiski divpusējā ziņā mums, tā skaitā cilvēktiesības klimata pārmaiņa, Hongkongas cilvēktiesības situācija, un kopumā mēs esam uz vienotas līnijas. Tādējādi. Ja domāju, ka ir pietiekami daudz manevrēšanas iespējas, lai panāktu labus kompromisus ar pozitīvu um, raksturu. Paldies! Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh, ik, wil, ik wil de rapporteur toch. Uh, Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu sveikt referentu saistībā ar šo ziņojumu un uh, to, kā viņš to ir analizējis kā ārlietu koordinators eh, no savas grupas gribētu runāt tikai par šo jautājumu. Un, Belderkungs, man ir prieks eh, arī zināt, ka jūs pievērsīsiet tam uzmanību. Eh, Ķīna ir valsts, kurai vēl tāls ceļš ejams. Tā ir no ekonomiskā ziņā kā tīģers, bet jebkurā gadījumā mm, tā ir arī kā diplomātisks tīģers. Grozījumi par cilvēku tiesību situāciju, ņemot vērā, ka ir dažādas tautas eh, grupas, eh, kas eh, vēlas pašnoteikšanos un demokrātiskas tiesības, kā tibetieši un uiguri un citi. Mums ir pienākums atbalstīt tos cilvēkus, kas atrodas šādās situācijās. Paldies! Herr Scholz. Scholz, Kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Belderkungs, šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par šo ziņojumu un par attiecībām kā tādām. Mēs jau pēdējo gadu laikā vairāk kārt esam runājuši par ES un Ķīnas attiecībām. Es vēlos skaidri pateikt, ka pamatnorādījumi, kā stratēģija šajā ziņamā mums nav pieņemama. Tas ir par Um, pārāk bezambicios, pietrūks strateģiskais skatījums. Un tas, kas tika sacīts, e, mums ir jākoncentrējas uz pamat izaicinājumiem, jādomā par to, kā mēs, kā Eiropas parlaments, varam dot savu ieguldījumu tālākām šo, šo attiecību attīstībām, veidojot strateģisko partnerību paskaroties, kā, kas ir samitos pēdējos gados starp ES un Ķīnu runāts. Mēs kā frakcija arī tad centāmies šajā virzienā sagatavot grozījums, bet mums ir ierobežots iespējas uzlabot tādu ziņojumu, kas mums kopumā šķiet nepieņemams. Kā jau tas ir izskanējis, gan ekonomiski, gan arī politiski un kultūras un cilvēciskie aspekti var tikt tematizēti. Nu, interesanti, kā jūs no šī lielā grozījuma skaita, kas arī, manuprāt, parāda to, cik liela ir vēlme labo šo ziņojumu kādā veidā jums izdosies eh, varbūt mainīt virzienu šim ziņojumam, lai skaidri parādītu, kur mēs kā Eiropas parlaments varam eh, eh, veidot, uzlabot šīs attiecības ar Ķīnu. Paldies! Bitte sehr, ja. Herr Schaffhauser. Merci, Präsident. Euh, Deputāts Schaffhausers, paldies priekšsēdētāji. Euh, mēs nebalsosim par šo ziņojumu. Un es paskaidrošu, kāpēc ejot no mazāk svarīgā uz svarīgāko. Pirmkārt, manuprāt, ir jāatrod līdzsvarotā mm, pozīcija starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Šeit nav nekādu pārdomu pēc būtības. Uh, attiecībā uz jauno ekonomisko līdzsvaru tirzniecības ziņā starp Eiropas Savienību un Ķīnu un arī runājot par ilgspējīgu attīstību. Vienu deficīts rada otru pārpalikumu, tas pats attiecās uz Vāciju un e, Ķīna būtu pirmais Eiropas Savienības deficīts, pat ja mums ir pārpalikums maksājuma bilancē. Un tās ir sekas mūsu masveida <clears throat> deindustrializācijas deindustrializācijai. Pat ja mēs šobrīd meklējam jaunus līdzsvarus, ir jāmeklē risinājumi ar Ķīnu ilgā termiņā. Otrkārt, šīs ziņojums attiecībā pret pirmo pasaules lielvaru pirtspēks paritātē neveido nekādu strateģisku dimensiju konkrētāk visā, kas attiecas uz um, multipolāru pasauli, neatkarīgi no tā, ko mēs sakam vai gribam. Pat ja mēs vien atbalstītu eh, vienpolāru dimensiju pasauli, ir daudzpolāru un Ķīna ir viens no lielajiem spēlētājiem. Treškārt, šīs ziņojums, manuprāt, ir kaunpilns, tāpēc, ka šeit ir dubulti standārti, um, skavārgā un baļķis savā un otrā acī. Varbūt mums vajadzētu parūpēties, pa, uh, ka mēs tiekam galā paši ar sevi pirms denunsējam citu. Un ir pilnīgi skandalozi vienmēr nosodīt citus un neredzēt to, ko mēs paši savā ikdienā darām un kas mums ir jāsakārto. Tāpēc eh, mēs esam iesnieguši grozījums, kas mazliet humoristiski norāda to, ka katreiz mēs uh, nosodām Ķīnu un neņemam vērā tos pūliņus, kas mums ir jāpieliek pašiem sev. Paldies! Grazie, prezidente. Eh, mi congratulo. Paldies, priekšstādātāji. Es arī gribētu pateikties referentam par veikto darbu. Darbs ir bijis ļoti intensīvs, bet eh, ir eh, vairākas lietas, ko gribētu uzsvērt. Pirmkārt, mēs domājam, ka daudz vairāk varētu darīt saistībā ar dažādām minoritātēm, uiguriem un citām minoritātēm Ķīnā. Un politika, ko līdz šim ir uzspiedusi centrālā valdība, un te mēs runājam par daudzām un dažādām vajāšanas formām, un tāpat ir arī citas politikas nostādnes, kas ir tikušas uzspiestas, piemēram, attiecībā uz uh, budistu uh, klosteriem un brīvībām, vai drīzāk jāsaka brīvību trūkumu, uh, kas uh, Ķīnā pastāv budistu mazākumu tautībai, vai drīzāk, uh, teiksim, attiecībā uz budistu klosteriem, ja Ķīnā uh, Tātad šie centrālās valdības uh, uzspiestie pasākumi, klosteru graušana un tā tālāk. Un otrs punkts, otrs svarīgs aspekts ir cilvēktiesības. Uz to jau atsaucās vairāk runātāji pirms manis. Manuprāt, parlamentam pilnīgi obligāti ir ļoti skaidri jānosaka sava nostāja attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Un uh, necienīga centrālās valdības attieksme pret pamatiesību aizsargāšanu, nerunājot nemaz par minoritāšu jautājumu, bet par visiem Ķīnas iedzīvotājiem kopumā. Jaunais pretterorisma likums un nacionālās drošības likums ir ļoti tāds nekonkrēts dažādos jautājumos saistībā ar cilvēku pamatiesību aizsardzību un draudiem, kas varētu tikt eh, radīts dažādām grupām un kopienām valstī. Tālāk, trešais eh, vidas jautājums. Līdz 2020. gadam ir eh, nosprausts mērķis dubultot kodolenerģijas kapacitāti valstī. Un šī lieta, protams, rāda tādas milzīgas bažas visā pasaulē, un tas ir vēl viens papildus drauds videi. Tā ka domāju, ka vajadzētu, vajadz, ka vajadzētu uzmanību vērst uz šiem galvenajiem uz, uz, uz aspektiem, un to arī vajadzētu uzsvērt šajā ziņojumā. Paldies! Paldies, Kristiāns Dansprēdam. Es vēlētos apsveikt referentu par paveikto darbu un mudināt viņu sadarboties ar mūsu kolēģiem. Esmu pārliecināts, ka tas um, dos labu rezultātu. Šajā sakarā atgādina to, ka tautas partija ir pret jeb kāda veida sadarbību kompromisiem ar Nacionālo fronti. Šajā ziņā ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Tālāk es gribētu mazliet pasvītrot Tibetas jautājumu, jo tas ir iekauts vairākos grozījumos no manas puses šajā sakarā, lai uh, pasvītrotu krīzes smagumu Tibetā, jo kopš 2009. gada ir e, krietni pieauguši e, pašaizdedzināšanās gadījumi, kopā tādu ir 143 saskaņā ar mūsu rīcībā esošo pieejamo informāciju. Līdz ar to mēs redzam, ka attīstās no Ķīnas e, lēmēji iestāžu puses kontrolas pieaugumu mēs esam vairāk kārt redzējuši, kā krītās tibetiešu mūku skaits, kuri spēja nokļūt līdz Nepālai, kur ir apgrūtināt nokļūšana, salīdzinājums ir pilnīgi skaidrs. Un pēc tam, kad mēs esam uzskatījuši, ka klusā diplomātija spēj sniegt rezultātus, domāju, ka ir jā, jāsacina, ka tas nedarbojās piecu gadu garumā vairs nepastāv dialogu starp Dalai Lama un Ķīnas lēmēju iestādēm, un domāju, ka ir pienācis laiks skaļi un skaidri pateikt, ka mēs apzināmies situācijas smagumu, un kā pilnīgi steidzami ir jāatgriežas pie dialogu starp Ķīnas lēmēju iestādēm un Dalai Lāmu. Mums ir nepieciešama politiska vienošanās, lai tibetieši varētu īstenot savas tiesības brīvi. Lūk, tas bija tas, ko es vēlējos pasvītrot, bet domāju, ka panāksim labus kompromisus ar politiskajām grupām. Paldies! Jā, Jā, paldies priekšsarētāji kā Ķīnas delegācijas priekšsēdētājs es pieteicos vēlreiz izteikties. Es dzirdu kolēģus sacīto, to mēs visu iekļausim sarunās, bet vēlos e, likt e, arī saprast, ka iedomājieties, ka Ķīnas partneri sagatavotu ziņojumu par attiecībām ar Ķīnu un ES un, un piemēram, priekšplānā liktu e, to, kas notiek Katalonijā vai tas, kā uh, Eiropā izturās pret uh, romiem dažādās valstīs, vai ierobežojumi uh, Ungārijā, vai bēgļus. Un tad mēs arī saķertu galvu un teiktu, ka viņiem nav nekas cits, par ko runāt ar Eiropu. Un tāpēc es lūdzu koncentrēties uz stratēģiskajām jomām attiecībās starp ES un Ķīnu nevis par tematiem, kas, protams, ir jāpiemina, tā tas vienmēr ir bijis un tā tas arī paliks, bet nepadarīt e, šīs lietas par centrālām. Attiecībās starp Eiropas Savienību un Ķīnu, par to es vēlēsos sacīt. Paldies, man arī daži izteikumi par šo tematu. vēlētos aicināt referentu šīs eh, debates, eh, debatēs izskatai, izskanējušos, eh, šīs izskanējušās idejas ņemt vērā, gatavojot kompromisu. Mums ir jāpanāk tāda pozīcija, kurai vairāk mums var piekrist. Un Un, un, un šis nav tikai cilvēktiesību ziņojums gal galā. Ķīna, kā viena no lielvarām pasaulē, kā drošības padoms dalību valsts, viņai ir noteicuši loma lielākā daļā lēmumu šajā pasaulē. Un mums arī jāveido attiecības atbilstīgi. Nezinu, kurš pieminēja, kāds runāja par ekonomikas jautājumiem par to nevienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas uzņēmumiem Ķīnas tirgū. Kas nav labi, protams. Nevar būt vairāk kā 50% kapitāla Eiropas uzņēmumiem Ķīnā. Tam jābūt uzreiz saistītam ar tehnoloģiju eh, transferu, nodošanu un nevar piedalīties iepirkumos. Ir daudzās jomās mums ir intereses eh, un par to ir jārunā. Pieņem, ka, to, ka tas ir iekļauts arī grozījumos un to vajadzētu ņemt vērā ziņojumā. Ir nepieciešama līdzsvarotība starp to, ko mēs prasām, kur mums jau ir laba sadarbība un kur ir kritika. Un cilvēktiesību jautājumos. Es tāpēc aicināšu jūs šodien vēl neizsūtīt kompromisu grozījums, bet nedēļu vēl pastrādāt, ņemot vērā izskanējušo debatēs un pārdomāt šos kompromisus. Otrakārt, ja mēs nākamnedēļ tikai redzam kompromisu grozījumus, mums ir jāizlem, kad mēs organizējam balsošanu. man šķiet, ka ziņojums vēl var attīstīties. Vēlos norādīt uz vēl vienu punktu, kas tik daudz nav Belderkunga jautājums, bet attiecībā uz kopīgo darba metodi. Mums ir apsvērums 5,5 lapspusēm un 2 lapspus ar secinājumiem. Vai mēs nevarētu kaut kā pieturēties pie tā eh, darba principa, ka ir divas eh, lapušu apsvērumu? Un ja pieci ar pus lapspus ir apsvērumi, es jums apsolu, neviens viņu nelasīs šo ziņojumu. Kat... Tur jau katrs darbinieks pierakst klātu visu, ko ir izlasījis pēdējā New York Times izdevumā. Mm. Tas nav politiski, tas nav pieņemam. Tā varbūt var eksāmeniem gatavoties, bet pieci ar pus lapspus ar apsvērumiem. Varbūt tam, tur viss ir pareizi. Bet es to nevaru izvērtēt, jo man nav spēki to izlasīt. Un tā jau mēs sākam darīt uh, visos ziņojumos, un pat steidzamības jautājumos rezolūcijās mēs trīs ar pus labs puses rakstam. Un tāpēc jau iedzīvotāji mūs par trakiem uzskata. Neviens uz to nevar izlasīt dabūjot rokā šādu rezolūciju, saka, ko viņi tur ir sataisījuši. Tas nav pret Belderu kungu, bet pret mums visiem, tā skaitā sekretariātu un e, politisko grupu darbiniekiem. Mums ir ievērojami jāsamazina apsvērumu daļas. Un varbūt e, š, š, šoreiz var vienu otru gudro atsauci izsvītrot. Mums nevajag Ķīnas vēsturi pārrakstīt vēlreiz rezolūcijā, bet mums ir jākoncentrējas uz galveno. Lūdzu, vārds referentam. Jā, dank vēl, sorry, sorry, Mr. President, eh. I asked two times the floor. Oh. Priekšstādātāji, es divreiz lūdzu vārdu. Um, jūs taču zināt, eh, to es daru tikai tāpēc, ka jūs man nepatīkat. Es domāju, ka galvenais ir tas, lai Ķīna rīkotos, darbotos, ievērojot starptautiskās tiesības gan uh, tirzniecības, uh, ekonomikas jomā, tāpat arī attiecībā uz cilvēktiesībām un arī tās starptautiskajās attiecībās ar, uh, piemēram, Taivānu, tāpat arī Hongkongu, uh, līgums par pašpārvaldi. Tātad starptautiskās tiesības tam ir jābūt mūsu pieejas pamat pamatam. Paldies! Jā, heel kort, meneer de voorzitter, want we moeten gaan stemmen. Um. Paldies. Runājot par kompromisa grozījumiem. Lieta ir ļoti vienkārša. Es eh, darīju, ko spēju, pārdomāju tos visus izstrādājot, un tas ir ēnu referentu tagad ziņā skatīties, vai tie ir pieņemami vai nē. Varbūt, ka viss nav noticis tā, kā Lainenkungs ir vēlējies varbūt visas šīs plašās tēmas, plašais tēma klāsts ir iekļauts, ko viņš vēlējās, bet viens komentārs Lainan kungam. Mani pārsteidz tas, ka jūs tā efemistiski izteicāties par eh, notikumiem pēdējās eh, vasaras laikā. Tam nav nekāda sakara ar maniem hobijiem bet tas, kā Ķīnas varas iestādes reaģēja, tīpaši pēc Ķieņingas eh, traģiskiem notikumiem, tas viss vēlreiz ir ilustrējis Viena lieta, ko esmu novērojis jau arī iepriekš par to, kā Ķīnā rēģē uz lietām, un es domāju, ka mēs nevaram to vienkārši ignorēt. Un e, ievads, e, ko es teicu, ir tikai tāda daļa no tā, par ko ir runāts ziņojumā. Es aicinu jūs izlasīt e, grozījumus, un tad jūs sapratīsiet, ka tas, ko es ierosinu, balstās uz faktiem. Šalts kungam atbildot. Zināmās politiskajās aprindās, ja jūs nepiekrītat politiskiem skatījumam, tad tiek uzskatīts, ka jums nav politiskā skatījuma. Un man liekas, ka tas ir ļoti nedemokrātisks eh, loģikas veids. Man ir strateģisks skatījums eh, par eh, Ķīnu, bet nu, tas vienkārši nesakrīt ar jūsu skatījumu. Paldies! Paldies, referenta kungs. Esmu pārliecināts, ka šīs diskusijas Eh, iespaidā jūs saskaņosiet savu nostāju ar eh, komitejas vairākumu nostāju, un mēs varēsim beigās nobalsot par ļoti sekmīgu ziņojumu. Jo tā ir referenta loma pārstāvēt komitejas nostāju, nevis tikai savu viedokli.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 Nākamais mums ir ziņojums eh, apvienoto nāciju organizācijas, septītais punkts. Vai ECR varbūt varētu eh, pārtraukt savus iekšējos sarunas uz brīdi? Un aicināšu re, eh, referentu izteikties, ja viņiem ir kas sakāms pirms balsošanas, vēl lūdzu. Wo ist er denn? Hinter Tanok. Ja, bitte. Ja, <clears throat> Chairman, dear colleagues. Priekšsēdētāji kolēģi, man nav nekas piebilstams, mums ir labi kompromisa grozījumi, domāju, ka jā, tie tiks arī pieņemti, un tāpat ceru, ka mans ieteikums attiecībā uz uh, dalītiem un atsevišķiem balsojumiem, ka pie tā varbūt mēs varētu pieturēties un ka būs tāds konsekvents labs ziņojums. Paldies! Paldies! Pirms sākam balsošanu Ar jūsu piekrišanu izsaku jums vienu priekšlikumu. Šeit vienmēr runāts par augsto pārstāvu un vicepriekšsēdētāju, bet e, pareizi otrādi - vicepriekšsēdētāja augstā pārstāve, un tas attiec uz ļoti lielu grozījumu skaitu. Ja jūs piekristu, tad e, tajā versijā, ko mēs uz balsošanu plenāru sēdē e, iesniegsim, ierakstīsim pareizo secību ja neiebilstat. Sākam balsot. Kā lūdzu? Pirmais 110. grozījums. Kurš balso par 110? pret atturas pieņemts 111. Nebija pieņemts? Kā lūdzu? Jautājums bija par to, vai mēs par Danžānu grozījumiem blokā varam balsot, vai viss piekrīt. Danžānkungs? kungs? Ja? Nē. Nē, cilvēki iebilst, tā tad nevaram. 110. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 111 par. Pret. Atturas pieņemts. 112 par. Pret. Atturas pieņemts. 113 par. Pret. Atturas pieņemts. 116 par, pret, atturas, pieņemts. 117 par, pret, atturas, pieņemts. 118 par, pret, atturas, pieņemts. Mēs būtu varējuši blokā, kaut visi balsoja vienādi. Bet nu lai nu paliek. Vēl jau laiks ir. Pirmais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņemts. Nākamais ir 132. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 133 par? Pret. 133. Jā, es jau tā arī teicu. 133. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 134. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pre, ar mutisko grozījumu no sociālistiem. 134 tātad par, pret, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. ECR viens par daudz. ECR tikko prasīja, vai septiņi ir pareizais skaitlis. Cik balsīm jābūt ir ECR, vai ka, tas kaut kur ir ierakstīts mums statistikā? Bet jums viens par daudz ir joprojām. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 30 pret 30. Noraidīts. Simt trīsdesmit, tā, simt trīsdesmit seši par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 34 pret 23 pieņemts. Trešais kompromiss Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 153 par. Pret. Atturas noraidīts. 158 par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 26 pret 35 noraidīts. 159 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 4 par, pret, atturas, pieņemts. 119. Otrā daļa, kurš par, Atturas pieņemts. Simt sešdesmit septiņi Lokbīleri. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 168. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Simt septiņdesmit astoņi otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 5, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 180. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudām. Beidzam balsot. 34 pret 29 pieņemts. 183. otrā daļa, kurš par, pret, atturas noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 187. Kurš par, pret, atturas. Apsveicu, Kovačevkungs. 189 par, pret, atturas, pārbaudām. Beidzam balsot. 23 pret 39. Noraidīts. Nākamais septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 193. par, pret atturas pieņemts. 194 par pret atturas pieņemts. 195 par pret atturas pārbaudām. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pret 34 noraidīts. 196 par, pret, atturas pieņemts, 197 par, pret, atturas noraidīts, 199 par, pret, atturas pārbaudām. Ķepšanas. Beidzam balsot. 27 pret 33 noraidīts. 201 otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 202 par. Labi, 201 pārbaudām. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Tomēr 34 pret 28 pieņemts. 202 kurš par, pret atturas pieņemts, 203 par, pret atturas pieņemts, tālāk 207 kurš par, pret, noraidīts, 8 kompromiss par, pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts 250 par pret pārbaudām. 250, ne? Pārbaudām 250. Beidzam balsot. 44 pret 18 pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret atturas pieņemts, 11. kompromiss. Kas tad tas par kompromisu, ja tas neko nenosēdz? 205. par, pret. Kompromiss pats ar sevi acīm redzot. Elektroniski pārbaudam 205. Beidzam balsot. 25 pret 37 noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 259 otrā daļa par pret atturas noraidīts. Beidzam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pret 27. Ne, nepiedaloties sākotnēji virknē kolēģi pieņemts. Nāc tālāk. 264. Kurš par? Pret? atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 33 pret 22 pieņemts. 265 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Beidzam balsot. 25 pret 34 noraidīts. 267 par. Pret. Tev vēlreiz par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12 kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 281. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. kompromiss par, pret pieņemts, 14. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 295, kurš par, pret atturas noraidīts. Blokā balsojam 295 līdz 300 Labi, 295, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. No 296. blokā līdz 300, kurš par? Pret, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 27 pret 34 noraidīts. 15. kompromiss par, pret atturas pieņemts 305, kurš par, pret atturas, liekas, ka pieņemts, bet pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pret 33 noraidīts. 306 par, pret, atturas, pieņemts, 307 par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. 307. Beidzam balsot. 27 pret 33 noraidīts. 308 par. Pret. Atturas noraidīts. 309 par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 16 par. Pret. Atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret, atturas, pieņemts. Tālāk 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 22. Pirmā dāla, daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. Bet nu labi, pārbaudam. Beidzam balsot. 33 pret 26 pieņemts. 29. kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 30. par? Pret, atturas, noraidīts. 31. par? Pret, atturas, pieņemts. 32. par? pret, kas noraidīts, 33 par, pret, atturas pieņemts. Nākamais 36. Par, pret, atturas, noraidīts. 37 par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. 39. pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 40. par, pret, at, pieņemts. 41. par, pret pret, atturas noraidīts, 42. par, pret, atturas noraidīts, 43. par, pret, atturas pieņemts, 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 49. par, pret, atturas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 Pārbaudam. Beidzam balsot. 24 pret 35 noraidīts. Nākamais ir kompromis 21. Par, pret, atturas pieņemts. 69. par, pret atturas 69. kurš par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit otrais. Ā, jā, pareizi. Divdesmit otrais kompromiss. Tik augsti bija ierakstīts, nepamanīju. 22. kompromiss par, pretā turas pieņemts. 72. par pret atturas noraidīts. Pārbaudam. Laikam svarīgs grozījums, cilvēks ilgi, cilvēki ilgi domā, kā balsot. Beidzam balsot. 25 pret 33 noraidīts. 75. Ak jā, vēl bija. 73. Par, pret, atturas noraidīts. 74 par, pret atturas pieņemts, 75 par, pret atturas pieņemts. Septiņdesmit devītais. Divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Kurš tad tos bļāva? 5 eiro iemaksājat kasē. Beidzam balsot. 19 pret 40. 10 eiro jāiemaksā. Ja Kas tālāk mums ir? Otrā daļa, kurš par? Pret? Nu, tas gan nav skaidrs. Šeit tiešām jāpārbauda elektroniski. Beidzam balsot. 39 pret 21 pieņemts. 80. kurš par? pret, atturas pieņemts. Mums jāpārbauda 109. ja pirmo daļu nepieņem, vai atlikušajiem ir jēga vispār. Bet ja lielāko daļu izsvītro ārā. Vai, te, vai teikums veido jēgu vispār? Labi, 80. 80. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 83. kurš par. Pret atturas noraidīts. 84 par pret atturas pārbaudām. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudām. Beidzam balsot. 24 pret 32 noraidīts. 85 par pret atturas pārbaudām

Pārbaudām. Beidzam balsot. 30 pret 28 pieņemts. 91. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 24. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 98. kurš par pret atturas pieņemts. Tad nākamais 103. kurš par pret pārbaudām. Beidzam balsot. 30 pret 27 pieņemts. 104. par, pret, atturas, noraidīts. Es e, varu izvērtēt tikai tās balsis, kas ir eh, izteikts pārceļot rokas. Tie, kas neceļ rokas, nevar pēc tam kliegt, lai pārbaudu. 104. Pārbaudīt gribat. Es neveikšu turpmāk pārbaudes, ja cilvēki nepiedalīsies balsošanā, tad es teikšu noraidīts un viss. Vēl pēdējo reizi es to daru. Tam ir jēga tikai tad, ja normālajā balsošanā visi arī piedalās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kā jau teicu, 25 pret 32 noraidīts. 107 par, pret, atturas, pieņemts. 109 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pārbaudam. Beidzam balsot. 28 par 29 noraidīts. 11 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pret 29 noraidīts. 12 par, pret, atturas, elektroniski pārbaudam. Lohbīlers kundze vienkārši nepadodas. Beidzam balsot. 29 pret 31 noraidīts. 13 pār, pret atturas pieņemts. 14 pār, pret atturas pieņemts. 15 pār, pret atturas pieņemts. 16 pār, pret atturas pieņemts.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 9-6 pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pret 33 noraidīts. 9-8 par, pret, atturas, noraidīts. 9-11 par, pret, atturas, noraidīts. 9-13 par, pret, atturas, Noraidīts. Inta tālāk. Inta divi. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Inta, inta pieci. Par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Beidzam balsot. 25 pret 28 noraidīts. Inta 6 par, pret, atturas noraidīts. Inta 7 par, pret, atturas noraidīts. Inta 8 par, pret, atturas noraidīts. Labi, pārbaudam. Beidzam balsot. 24 pret 28 noraidīts. Inta 9 par pret atturas noraidīts. E, inta 9. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Inta 11 par pret atturas noraidīts. Inta 12 par, pret, atturas, pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 pret 34 noraidīts. Inta 13 par, pret, atturas noraidīts. Inta 14 par, pret, atturas, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pret 35 noraidīts. Konta A Kurš par? Pret. Atturas. Referentkungs, vai jūs varat man pateikt, kas tur iekšā ir? Konts D. Kondē, kurš par pret atturas noraidīts. Kond 2 par pret atturas pieņemts. Kond 3 par Visur mīnusi? Varam balsot blokā? Pa kom trīs mēs balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Kon seši par? Pret? atturas noraidīts. Pa, pārbaudām. Nē. Kon, tā tad tālāk konts 7 līdz beigām. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Tālāk kultūra. Also Kultur, one vote. Arī par kultūru blokā? Kultūrai nē. Kurš par? Hm, was? Sei doch mal ruhig, es steht doch eine Frage. 11, 22. 11, 22 un 29. 11, 22 un 29. Balsojam par visiem, izņemot 11, 22 un 29. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 11. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 22. par? Viņš tikko teica 22. 29. Par. Kurš ir pār 29. Un to jūs slēpjat acīm redzot. Kurš pret? Pieņemts. Esam tikuši līdz AFCO. Tie taču viss tik noraidīti. To taču mēs tikko teicām. Nesakojāt līdzi, Prēdas kungs. Lai paliek plenārs sēdē tad, ja jau tik svarīgi. Afko tālāk. Afko 4, kurš par? Nē, nē, nē, blokā nē. To jau mans grupas dēļ vien nevar darīt. Afko 4 par. Pret atturas, noraidīts. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pret 34 noraidīts. Afko 5, kurš par? Pret, atturas, noraidīts.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 un gala balsojums elektroniski. Vote in block. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 48 par, 8 pret, 4 atturas ziņojums pieņemts. Apsveicu referentumu. muss man okay, nee, wir müssen den Änderungsantrag äh, fest ansetzen, aber das würde ich ja erst nach deiner Reise. Ich sitze dann an. Nee, ich meine. Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi, esat sveicināti šeit, atklātajā uzklausīšanā, kopā ar Konstitucionālo jautājumu komiteju par tēmatu kopējā ārpolitika un drošības politika saskaņā ar Lisabonas līgumu, tā potenciāla pilnīga izmantošana. Esam uzaicinājuši virkni ekspertu, kas ziņos mums par šo tēmatu un tā, lai referenti varētu gūt savu labumu no tā. Es tad aicinātu Spinelli kundzi izteikt uh, eh, ievadu vārdus, tā, lai mēs tad varam sākt apspriešanos. Spinelli kundze lūdzu. Danke. Uh, um, Elmar Broch. E parlerò in italiano perché... Es runāšu itāļu valodā. Paldies, Broka kungs. Fusa, e lo dimostrano le... Ir plaši zināms viedoklis un arī uh, Junkera atbild to rāda, un šis zināms ir tā, viedoklis ir tāds, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot uh, līguma iespējas pastiprinātam, ja sadarbībā ir vairākumu balsojumu. Nu jau gadus desmit uh, federālistiskajās un eiropeistiskajās runās izskan izskan jēdziens kopējā drošības un ārpolitika. Un tāpat paturēsim prātā, ka mūsu uh, savienība ir ekonomiska tīri, kura cieta sakāvi pēc 54. Eh, gadā paredzētās aizsardzības savienības. Manuprāt, vajadzētu pārskatīt mērķus, precizēt tos tāpēc, ka Eh, NATO ir paplašinājusies virzienā uz austrumiem, ir eh, vairākas eh, valstis, kas ir izveidojušās migrāciju plūsmām, arī tāpat ir jāliek mums pārdomāt par kopīgās aizsardzības iespējām un jāpārdomā, uh, Eh, iepriekšējās aizsardzības eh, prioritātes. Eh, Junkers runāja par kopīgu armiju, kas varētu stāties pretī Krieviģai, bet tā ir nopietna problēma, tāpēc, ka no vienas puses sadarbības nav ar Krieviju, no otras puses eh, intereses ir visai daudzveidīgas. Tālāk runājot par Grieķiju, ir vērojams atbildības trūkums demokrātiskajā ziņā. Tie, kuri cīnās par apvienošanu nepārzina demokrātiskās e, leģitimitātes jautājumu un pat eh, likumiskumu. Varbūt, ka šis jautājums netiks skatīts no daudz runātāju puses, bet es gribētu zināt tomēr, ko runātāji par to domā. Es runāju par līguma atbilstību nacionālajiem tekstiem, jo līguma 21. pantā ir runa par cilvēku tiesībām brīvībām starp drošī, kopējās drošības politikas mērķiem. Eiropas Savienībā būtu vajadzīgs līdzīgs pants 11. pantam. Itālijas konstitūcijā, kur ir runa par justīciju un mieru, un praktiski visās valstīs e, ir paredzēta ļoti stingra parlamentārā kontrole jebkurām karošanas iespējām. E, Francijā arī ir stingri e, principi noteikti šajā ziņā. Līdz ar to Kara un miera jautājumiem ir atvēlēta stingra konstitucionāla bāze, un Eiropā ir vesela rinda dažādu runu par ētiskajām vērtībām, ir runas pēc kurām ir izcēlušies humanitārie kāri operācijas, kas ir diskreditējušas Eiropu Un visa šī sarunas eh, varētu likt mums pārdomāt. Mans jautājums ir, vai kopīga aizsardzība un eh, eh, vairākuma balsojums ne būtu tāda iespēja, kas apstiprinātu izvēles. No Grieķijas mums arī ir palicis šis jautājums, kas, manuprāt, vēl nav izlēmts Un atbildot uz Spinelli un Gasperī jautājumiem, nebūtu iespējams izveidot aizsardzības api, savienību, neintegrējoties pakāpeniski politiskā savienībā ar kādu konstitucionālu statusu, jeb statūtiem, kā uh, mēs to eh, saucām savā laikā. Lūk, tas ir mans personiskais viedoklis, kurš iespējams neatspoguļos AFCO komitejas vadības eh, nostāju, bet es vēlējos to tomēr paust, eh, un varbūt, ka man tagad būtu jādod vārds. Nē, mēs varētu dot vārdu mūsu uh, viesiem. Ziniet, es esmu Multiks Links, arī saka priekšsēdētājs, arī es, eh, saka runātājs Pinelli. Mēs uzklausīsim dažādus eh, runātājus 20 minūtes eh, katram panelim tiks atvēlēts un pēc tam sekos diskusijas. Pirmais panelis būs tas kā var risināt institucionālos izaicinājumus, izmantojot Lisabonas eh, līguma iespējas. Nākošās 10, 20 minūtes būs veltītas eh, kopīgās aizsardzības politikas strateģiskiem un institucionāliem jautājumiem. Un Es gribētu atgādināt ekspertiem, ka e, jums ir ļauts izteikties maksimāli desmit minūtes, un es e, gribētu jūs aicināt ievērot šo laika ierobežojumu, lai varētu notikt debatas arī ar klātesošiem deputātiem. E, profesors Panos. Uh, profesors Panos Katrakas. Jums vārds. Thank you. Paldies! Es eh, runāšu par trīs jautājumiem. Pirmām kārtām par lēmumu pieņemšanu. Lisabons eh, līgums saglabā vienprātības lēmumu pieņemšanas eh, galveno lomu 31. pantā, ir paredzēta arī zinām izņēmumi, piemēram, kāds padomu var apstiprināt kādu pasākumu ar kvalificēto vairākumu, ja tas saistās ar kādu citu pasākumu, par ko jau ir vienprātīgi panākt vienošanās. Uh, Tāpat arī ir normas, lai norīkot īpašos pārstāvis, tāpat arī normas uh, konstruktīviem apturēšanās gadījumiem un arī citiem gadījumiem, kur Eiropas padome uh, viennozīmīgi vienojas, ka viņi balsos ar kvalificēto vairākumu. Šīs normas norī, nozīmē, ka zināmos uh, izņēmuma apstākļos Lisabonas līgums dod padomē iespējas darboties, balsoties uz kvalificēto vairākumu balsojumu. Tomēr ir trīs komentāri, ko gribētu šajā sakarībā izteikt. Pirmkārt, Tas ir pilnībā dalībvalsts ziņā lemt, vai un ja kurās jomās eh, to darīt. Citiem vārdiem sakot, kaut gan juridiski šāda iespēja pastāv praktiskā izteiksmē, eh, visām dalībvalstīm pašām tas ir jāīsteno. Otrām kārtām ir tāds plašs pastāvošs uzskats, ka vairāk balsojumu ar palsēto vairākumu dos tādu efektīvāku Eiropas Savienības līmeņa darbību, bet tas ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē. Uh, ņemot vērā, ko tas nozīmē tādā plašā un dažādā Eiropas Savienībā, vai tas, piemēram, nozīmē, ka varētu būt uh, vājāks, uh, vājāka reakcija. Un, uh, Kā būtu, ja Eiropas Savienības darbību atbalstītu, vi, neatbalstītu visas dalību valstis? Tālāk jāatcerās, ka kopējā ārpolitika un drošības politika, tas ir tāds augsts politisks līmenis. Un uh, procedurālo normu nozīmību nevajadzētu pārvērtēt jo ir zināmi tādi ierobežojumi, eh, ko var lemt šajā do, jomā, lai, teiksim, veicinātu efektīvu darbību, bet eh, tas nevar nekādā veidā aizvietot tādu pragmatisku politiku šajā jomā, ko piekop pašu dalību valsts. Otrais komentārs par elastību. Viena no inovācijām Lisbonas līgumā ir detalizēta nosacījuma par elastību, un tie izpauž dažādās formās, kā piemēram pastiprinātā sadarbība, uh, dalība valsts, kas rīkojas uh, Eiropas Savienības vārdā, un tāpat uh, pastāvīgā struktūrētā sadarbība. Normas ir ļoti tādas smalkas, bet šie noteikumi netiek uh, izmantot, un es te gribētu atkal izteikt trīs komentārus šajā sakarībā. Pirmkārt, kaut gan ļoti detalizētas šīs normas, tās tomēr ir ļoti tādas pretrunīgas un neskaidras. Un varētu domāt, ka tādējādi Eiropas institūcijām būtu vieglāk uz tām paļauties, tās ievērot. Otrām kārtām Lisabonas nosacījumi par elastību nozīmē, ka tie ieskicē tikai tādus plašus parametrus, kuru ietvaros dalība valsts un Eiropas Savienība var noteikt, kā tālāk rīkoties, cik ātri un kādā virzienā. Trešām kārtām ir ievērojama elastība, tīri praktiskā ziņā, Uh, realizējot uh, uh, kopējā ārpolitiku un drošības politiku, un vēl lielākā mērā tas izpaužas kopējā drošības aizsardzības politikā. Tomēr interesanti, ka uh, dalībvalstis ir eh, izlēmuši neizmantot eh, šos eh, Lisbonas līguma nosacījumus, un es te galvenokārt runāju par aizsardzības spējām un sadarbību bruņošanās jomā. Lisabonas noteikumi par elastību ir līdzīgi zināmā mērā noteikumiem par lēmumu pieņemšanu. Tie paļaujas uz dalībvalsts politisko vēlmi panākt pilnu potenciālu. Šajā politikas jomā ir zinām ierobežojumi, ko var panākt ar uh, tiesiskām normām. Lisbons līgums ir izstrādāts tā, lai dotu dalībvalstīm iespēju lemt par to, kādā ātrumā un virzienā virzās Eiropas Savienības drošības politiku. Uh, kādu likums paredz, ka dalību valstīm ir jāizmanto tas, kā tās to saskat par nepieciešamu. Citādiem vārdiem sakot, tās nav tiesiskas normas un procedūras, kas definē kādu, kas liek savienībai rīkoties saskaņotā un efektīvā veidā. Un pēdējais jautājums, kam gribētu pievērst uzmanību. Uh, ir um, nepieciešamība noteikt tvērumu kopējā ārpolitiskā un drošības politikai. Lisabonas līguma pieeja atkal te tāda neviennozīmīga no vienas puses. Tā integrēt to Eiropas Savienības ārējā rīcībā, un tas tiek panāks dažādos veidos. Piemēram, mums ir kopīgi principi un uh, mērķi, kas nosaka visu, ko Eiropas Savienība dara pasaulē. Lisbons līgums nosaka arī juridisko ietvaru detalizētā uh, pakāpē uh, salīdzinot ar iepriekšējiem līgumiem. Un tāpat arī zināma nodalītība ir izņēmta, kas pastāvēja iepriekš. Tātad no vienas puses it kā ir šī integrācija, bet no otras puses Eh, kādu regulējums joprojām ir pakļauts zināmiem eh, noteikumiem procedūrām, to nosaka 24. pāns līgumā, savienības kompetences tiek eh, izdalīts no pārējām Eiropas Savienības kompetencēm, un padoms un parlamenta iesaistība ir samazināta, un tiesa tiek principā izslēgta, un lēmumu pieņemšanas procedūru pamatā ir dalība valsts dominējošā loma. Tātad šī pretrunīgā pozīcija nozīmē, ka uh, kāda regulējums joprojām atšķiras no citām Eiropas Savienības ārējās darbības jomām un kāda pozicionējums saistās ar 40. pantu, kurš norāda, ka ne kopējās ārpolitikas drošības politikas, ne citu ārpolitikas jautājumu regulēšanu nedrīkst izslēgt viens otru. Uh, No juridiskā viedokļa eh, šī eh, neskaidrā pozīcija tā ir arī tiesiskas sekas. Piemēram, eh, vai nepieciešama konkrēta darbība. Šāds novērtējums nepieciešams vairākos gadījumos. Jāskatās, ir kāds juridiskais pamats, kāds ir institūcija ieguldījums, pieņemsim parlamenta ieguldījums, lēmumu pieņemšanas procedūra, vai šeit ir tiesas judikatūra un uh, Tāpat eh, kādas ir juridiskās saistības eh, no dalībvalsts puses, un parlaments eh, jau labi pazīst šo kārtību. Nesmā sankšanas lieta, piemēram, tāpat arī Eiropas Savienības un Maurīcija transferu līguma apstrīdējums, un tāpat arī vēl procesā esošā lieta starp Eiropas Savienību un Tanzāniju. Kāda tvēruma definīcija ir kļuvusi arvien sarežģītāk Lisbonas līguma ietvaros, jo uh, šķiet, ka tā ieskicē šos ārējos limitus, bet tie ir ļoti grūti nosakāmi. Juridiskā izteiksmē ir jābūt kaut kādiem limitiem, uh, cik plaši var būt uh, kādi pasākumi. Un tas saistās ar 21. pānta drošības un aizsardzības uh, mērķiem. Citiem vārdiem sakot, šī joma var attiekties uz tādām jomām, ka mums nav citas ārējās kompetences. Pašreizējais juridiskais ietvars Eh, šo ierobežojumu padara tādu ļoti sarežģītu. No nu, otras puses, paļauties uz dažādu politikas jomu savstarpējo ietekmi, tas varbūt eh, liek domāt, ka eh, kāda ir paredzēta ļoti plašiem nolūkiem, bet tas, zināmā mērā, arī rada problēmas, jo tas marginalizē kādu ietvarus un tāpat laikā ignorē arī konkrētas procedūras. Tā tad, lai noteiktu šo līdzsvaru, Nu, tas nav tik vienkārši un dažādi pasākumi, kas pārklājas līgumā, nepadara to visu vieglāku, bet tas ir nepieciešams tīri juridiskā izteiksmē. Pastāv risks Eiropas Savienības institūcijām. Un šis risks ir tāds, ka varētu uzsākties nebeidzami starpiestāžu konflikti un ka ļoti daudz laika un enerģijas tiktu veltīts meklējot iespējas definēt kopējās ārpolitikas drošības politikas eh, tvērumu. Uh, Mm, atbilstoši procedurālām interesēm, un tas neatbilst Eiropas Savienības mēķiem, uh, saskaņotai un efektīvai ārlietu politikai, lai uh, atbrīvot Lisabonas līgumā pilnīgi potenciālu kādu jomā, ir nepieciešama cieša starpiestāžu sadarbība praktiskā izteiksmē. Can I go directly? Mm. Uh, thank you very much, uh, members of. Vārds nākamam runātājam Nikolai Vanondārs kungam. Paldies, man ir liels uh, prieks būt jūsu vidū. Es gribētu pastāstīt par uh, mana kolēģa un manis veiktā pētījuma rezultāts, novērtējot pirmos piecus gadus, kamēr ir darbības termiņš augstie pārstāvēja ārlietās, tātad kādi ir mērķi, uh, Viens no tiem ir uzlabot, protams, Eiropas uh, ārējās un drošības politikas saskaņotību un uh, redzamību un uh, tātad dot Eiropas Savienībai tādu viedokli, vienotu balsti, balsi, nozīmējot vienu augsto pārstāvu. Ir vairāk kolektīvie pētījumi, kas ir veikti par šo jomu, bet mēs vairāk kvantitatīvajā izteiksmē to gribējām aplūkot, analizējot uh, oficiālos paziņojumus, ko ir eh, sniegusi augstā pārstāve kāda pjomā, kur viņa paudus Eiropas Savienības eh, nostāju eh, dalību valstu vārdā. Un tas, protams, ir tikai daļējs kopējās ārpolitikas drošības politikas atspoguļojums. Un šie augstās pārstāvs paziņojumi ļauj mums saprast, kur ir likts uzsvars, kā viņa ir sadarbojusies ar citām pusēm, sadarbības partneriem Eiropas Savienības ietvaros un kā tas viss salīdzināms ar iepriekšējo kārtību, kad bija rotējošā prezidentūra. Un esmu sagatavojis vairākus slaidus ar eh, cipariem un rādītājiem. Man saka, ka ekrāni ir samērā mazi, bet es ceru, ka jūs uh, saņemsiet šo slaidu materiālu uz papīra. Kā es teicu, runāšu par tātad šiem diviem galveniem jautājumiem - šī redzamība un saskaņotība, konsekvences. Sākot ar šo redzamību. Ja jūs raugaties trešajā slaidā, tad te jūs redzat mūsu kopējo novērtējumu. Uh, paziņojums skaitam, cik paziņojums tātad ir sniegus augstā pārstāve Eiropas Savienības vārdā un uh, Pirmais iespējas ir diezgan tāds uh, pozitīvs. Jūs redzat, ka paziņojums skaits ir palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo rotējošo prezidentūru un pēdējo pāris gadu laikā. Pēc pieauga 2010. gadā ir apmēram 400 paziņojumi vai nedaudz vairāk. Tātad apmēram paziņojums dienā ir bijis no augstās pārstāvs. Un, kas vēl ir interesanti, jūs varat redzēt, uh, ka palielinās dalībvalstu uzticība augstajai pārstāvēji sniegt uh, šādas paziņojumas tiešā veidā. Tā tad ir divi veidi paziņojumi. Pirmām kārtām augstās pārstāvis tiešie paziņojumi un uh, otrām kārtām Eiropas Savienības uh, vārdā, un šajā gadījumā ir garāks konsultācija process. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, 2009. gada cipariem, tad uh, prezidentūras, piemēram, sniedza 50% paziņojumu Eiropas Savienības vārdā, tātad arī atkal pēc gara procesa, un tagad tas ir samazinājies 2022, 15. gadā tikai no prezidentūra puses, un ir dažādi veidi, kā var analizēt šo statistiku, bet mūsu interpretācija ir tāda, ka tas parāda to, ka pieaug vēlme no dalībvalstu puses dot augstie pārstāvei tādu neatkarīgu lomu Eh, neierobežotā veidā sniegt paziņojums eh, Eiropas Savienības vārdā. Tātad, par ko ir bijušie augstās pārstāvis paziņojumi? Ja jūs pārējat uz ceturto slaidu, tad eh, var redzēt, mēs esam veikuši kvantitatīvu analīzi, skatoties ģeopolitiskā veidā, izanalizējām 1700 paziņojumus un runāšu te par galvenajām piecām pozīcijām pēdējo četru gadu laikā. Ja jūs atceraties, tad politiskās eh, prioritātes Katrīnai Eštonai, kā augstai pārstāvei, tātad kaimiņa attiecības, eh, ārējā darbības dienas veidošana, strateģiskā partnera sadarbība. Un, kā jūs eh, redzat, skaidri arī atspoguļojas šie centrālie punkti, tātad kaimiņa attiecību uzsvars, tātad Mm, dažādas krīzes situācijas, ar ko saskars Eiropas Savienība, un uh, skaidri redzēt, ka augstā pārstāve ir bijusi ļoti aktīva arī Sīrijas jautājumā, pirms vispār uh, Sīrija kļūpa par tik karstu punktu 2011. līdz 13. gadam. Un tur ir skaidri redzams, ka augstā pārstāve uh, spēja tieši rīkoties uh, krīžu situācijās, uh, kaimiņu reģionos, un par subsahāras Āfrikas un Austrum Eiropas eh, tātad zonām vairāk kā 700 paziņojumi ir bijuši, bet ja mēs skatāmies eh, dziļāk, detalizētāk šajos paziņojumos, tad eh, ir iztrūkstoši elementi. Pirmām kārtām praktiski trūkst paziņojumu vai tāda tieša iniciatīva pa attiecībā strateģiskiem partneriem. Jūs neatradīsiet šeit ASV šajo top desmit jautājumu sarakstā Krieviju to starp tur figurē Ķīna. Arī nedaudz katrā ziņā trūks tādas iesaistīšanās tādos pamatīgākos strateģiskos jautājumos, un tas kļūst skaidrāks laugoties pašiem paziņojumiem, piemēram, Sīrija kas ir ļoti svarīga tēma šobrīd, kā jūs redzat, pēdējo gadu laikā ir bijuši daudz augstās pārstāvs paziņojumi par Sīriju, bet eh, lielākā daļa diezgan tādi vāji, neiesaistoties nekādā tiešā darbībā, bet šobrīd tas ir tāds ļoti karsts politikas jautājums un augstā pārstāve nav izteikusies neko par eh, Krievijas iesaistīšanos Sīrijas konfliktā pirms ārlietu ministra tikšanās vakar. Neskatoties uz to, ka mums bija kopīgs eh, Francijas, eh, eh, Vācijas un eh, apvienotās karalists paziņojums oktobrī par Sīriju, tad neskatoties to, kādas elastības iespējas ir Aštonai dots, viņa joprojām ir tāda negribības pilna iesaistīties tādos smagos strateģiskos jautājumos. Tātad šis redzamības jautājums aspekts definē, ka parāda to, ka augstajai pārstāvei ir iespēja tātad izteikties ātri par institucionālajiem jautājumiem, bet joprojām viņi ir tā diezgan apturīgi iesaistās strateģiskos jautājumos un trūks tieša atbalsta šai ziņā no Eiropas Savienības dalību valstu puses aktīvi rīkoties par tādiem jautājumiem, kā, piemēram, Krievijas iesaistīšanās Sīrijas konfliktā. Tā es nonāku pie savu otrā jautājumu, šis jautājums par saskaņotību. Uh, Lisabonas līguma viens no galvenajiem mērķiem bija dot tā dubultu lomu augstai pārstāvēji sasaistīt eh, tā tad kopējā ārpolitika drošības politiku, kopējā drošības un aizsardzības politiku un eh, iesaistīt Eiropas komisiju spēcīgāk šajās jomās. Un mūsu novērtējums šeit ir vēl tāds, nu, vājāks, bālāks, nekā es personīgi pats biju domājis sākumā. Ja mēs skatāmies piektajā slēdā, tad redzam, cik daudz no šiem paziņojumiem, cik daudz no tiem bija kopīgi ar komisāriem Un, uh, ja mēs skatāmies uz tēmām, par ko tur izteikti jautā, uh, paziņojumi par humanās palīdzības jautājumiem, dažkārt par tirzniecību, kaut kas par uh, kārnietiecību jautājumiem, nu, kur arī komisija jāsaka ļoti aktīva un kur būtu iespējas nākt klajā ar kopīgiem paziņojumiem ar komisiju. Tāpat laikā, kā jūs redzat, mm, 2011. un 2014. gadā periodā nepārtraukti bija paziņojumi, tātad mazāk kā 10% kopīgi ar komisiju, un tīpaši jautājumā par Ukrainu trūka komunikācija, piemēram, attiecībā uz asociatīvo nolīgumu kopēji ar komisiju vai arī jautājumā par Eiropas kaimiņattiecību politiku. Tātad nebija šāda kopīga paziņojuma, bet te labā ziņas ir tādas, ka mēs redzam zinām uzlabojumu, esam skatījušies arī kāda ir tendence. Uh, tātad komisā, eh, sniegt eh, Katarīnai Aštonai šos eh, paziņojumus kopā ar komisāriem. Tātad 2014. gadā šis rādītājs bija ļoti zems. Tāpat mēs aplūkojām arī apmeklētības klātbūtnes rādītājs tā šādu paziņojumu sniegšanā. Uh, Tāpēc sniedzot arī paziņojums kopā ar komisāriem, tātad šī klātbūtne, augstā pārstāv klātbūtne ir uzlabojusies. Jautājums par saskaņotību. Tātad vai tas izvēršas konkrētā politikā, vai ir bijušas kopīgas eh, iniciatīvas eh, no augstā pārstāvja un komisijas puses? Eh, Lisabonas līgums dod augstiem pārstāvim iniciatīvas tiesības kādu jomā un tāpat arī iespēja nākt lajā ar priekšlikumu, ja to atbalsta Eiropas komisija. Un te mēs skatāmies eh, tātad skaitļos sastajā slaidā, bet labās ziņas ir tādas, ka lēmumi kādu jomā, kas ir pieņemti balsoties augstās pārstāvs ierosinājumiem, tik tiešām ir bijuši daudz, bet eh, joprojām nav nekāda te monopols situāciju. Jā, komisija dominē likumdošanas jomā, bet katrā ziņā, es domāju, tendences ir tādas pozitīvas, bet, ja mēs runājam par lēmumiem kopējā ārpolitikas drošības politikas jomā, tad vismaz no nu, es nevarēju atrast nekādu tiešu priekšlikumu no augstās pārstāvis un komisijas, tātad kopīgi priekšlikumu un vienīgais kopīgais eh, augstās pārstāvis un mm, komisijas priekšlikums kādu jomā bija uh, 215. Eh, pāns par sankcijām, tā tad eh, te mēs redzam skaidrs, labas iespējas labāk izmantot Lisabonas līguma potenciālu. Un pēdējais komentārs, un tas varbūt sasaista eh, man darbu ar manu kolēģu darbu, kad augstā pārstāv viņai tika dots, tā teikt, uh, lielāks īpatsvars kopējās drošības un aizsardzības politikas aspektā tieši. Un te mēs arī konstatējam, ka nav tādas saskaņotības, kas zināmā mērā mani pārsteidza. Tātad runājot par šiem 1700 paziņojumiem, ko mēs izstudējām, divi bija tieši saistībā ar KDAP misijām. Eh, tas bija Kosovā par korupciju Un uh, tā tad nav bijuši tādi pozitīvi paziņojumi par KDAP, par kopējas drošības un aizsardzības politikas uh, misijām, un pat tādos segmentos kā krīzes konflikta, piemēram, kur Eiropas Savienība ir bijusi klāt, kā piemēram Malī, bija tikai tāds ļoti izkaisīts atsaucas uz uh, šīm Malī operācijām, tā vietā, lai būtu kaut kāds centrāls paziņojums. Tātad te mēs redzam, ka nepieciešami uzlabojums savskaņojot, tātad savienojot uh, KADP un KDAP operācijas. Tātad kopsavilkumā mēs redzam, ka ir iespējas uh, vajadzību uzlabot šo darbību, tātad uh, mm, uzlabot uh, kādu redzamību un saskaņotību. Eiropas Savienības ietvarā ir nepieciešamība to darīt, bet ir nepieciešams izmantot praksē neizmantotās iespējas gan no dalībvalstu puses, Tātad augstājiem pārstāvim ir jābūt proaktīvākam, aktīvākam šajos eh, smagajos jautājumos un jautājums par globālu Eiropas Savienības stratēģiju. Tam vajadzētu būt sākuma punktam un tad eh, arī augstais pārstāvs varētu saņemt tādu mm, plašāku mandātu. Uh, pašreizējās komisijas laikā, man liekas, šī darbība ir uh, tādā pozitīvākā veidā, arī par kopīgiem paziņojumiem, bet, uh, kā es teicu, ir iespējas te vēl uh, uzlabot šo darbību un izvērtējot Eiropas ārējās darbības dienestu darbu šī gada beigās, es domāju, ka tā būtu atkal iespēja tuvināt šīs divas institūcijas un uzlabot Eiropas kopējās ārpolitikas drošības politikas saredzamību. Paldies! Thank you. Paldies. runātājam Fana Dārca kungam. Un tagad es labprāt dotu vārdu profesoram Silvestri, kurš ir padomnieks Itālijas starptautisko lietu institūtā. Paldies! Es mēģināšu izteikties angļu valodā, cerot, ka tikšu saprast labāks un varēšu to darīt īsāk. Domāju, ka sākotnēji mēs varam atzīt to, ka Eiropas aizsardzība pārāk neprogresē. Lisabons līgums nav līdz galam atrisinājis Eiropas aizsardzības eh, veidošanas problēmu. Es mēģināju atrisināt kompetenču problēmu starp dalībvalstīm, komisiju un, eh, un citur, un pat tas man lāgā, manuprāt, nav izdevies. Protams, mēs tagad sagaidām jaunu globālās stratēģijas dokumentu, ko sagatavotu augstā pārstāvu un iespējams aizsardzības konsekvences un eh, iespējams varētu sākties jauna politiska diskusija par Eiropas drošību un aizsardzību, bet pilnīgi noteikti mēs esam visai tāli no Eiropas militāra instrumenta, kas spētu rīkoties. Eiropas kaujas eh, grupu skumjā vēsture ir samērā skaidra norāde mums jau par to. Katrā ziņā es domāju, ka pašreizējā situācijā grūti ir domāt par Eiropas armiju kā vienotu armiju. E, vienkārši tāpēc, ka vēl aizvien ir NATO alternatīva, kas ir daudz efektīvāk, līdz kam, kamēr eh, tur piedalās amerikāņi ar savu ļoti būtisko eh, eh, devumu. Un, protams, ja Amerikas politika mainīsies, tad daudz kas mainīsies. Bet kamēr Amerikas politika ir kāda tā ir, protams, NATO alternatīva ir daudz vienkāršāka valsts armijām nekā Eiropas armijas alternatīva, un, protams, arī tās Uh, atstāja nacionālas suverenitātes ilūziju. Jomas, kur varētu panākt progresu, attiecas uz rūpniecisko politiku aizsardzībai, tehnoloģiju un izpētes darbs. E, materiāli ikvienā stratēģijā ir ļoti svarīgi, un tie ir ļoti svarīgi Eiropas armijas nākotnē, tai skaitā. Ik viena militāra stratēģija ir cilvēku un materiālu e, pareizas izmantošanas um, Un sākotnējā doma pār šajā jautājumā rūpniecība un izpētes politika aizsardzības mērķiem paliek stingri dali, e, valstu jautājumā un netiek pārvaldīta caur jeb e, kādu integrētu institūciju. Līdz 96. gadam komisija mēģināja kontrolēt šīs politikas, bet uh, tas te izdevās. Un dalība valstis labprātāk veidoja savas ad hoc struktūras, sākot ar Rietumu Eiropas Savienību, kā piemēram Rietumu eh, Eiropas eh, eh, bruņojumu grupu vai vēl citus divpusējus pasākumus un, un darbības kuri mēģināja veidot neatkarīgas militārās struktūras dalībvalstīs no kopīgajām institūcijām. Līdz ar Eiropas aizsardzības aģentūras izveidošanu doma bija apvienot šīs struktūras, paturot eh, pilnīgi nodalītas lēmumu pieņemšanas struktūras. Patiesībā dalībvalstis pašas eh, padarīja darba nespējīgu Eiropas aizsardzības aģentūru, nedodot tā iespējas veidot eh, politiku un praktiski. Eiropas aizsardzības aģentūrai budžeta nav, vai arī tas ir visai ierobežots un eh, tā nespētu kļūt par nozīmīgu spēlētāju industriālajā un tehnoloģiskajā politikā. Un, protams, tas dot iespēju komisijai atgriezties um, uz spēles laukumu. Un šobrīd uh, komisija vai pareizāk sakot, sasākie punkti sākotnējās pozīcijās ir. Pa, ir izlaisti, un šobrīd sadarbība starp eh, komisiju un Eiropas aizsardzības aģentūru, kuru praktiski, manuprāt, protams, es varu kļūdīties, kuru pārvalda galvenokārt no komisijas puses. Un šī situācija nav tik slikta galvenokārt, tāpēc, ka dalībvalstu problēma ir tā, ka tās aizvien samazina aizsardzības budžets, aizvien e, mazāk e, šeit tiek ieguldīts e, tehnoloģiskajā attīstībā un aizvien vairāk izmanto kopīgos Eiropas fondus. Šobrīd problēma ir tā, ka mums ir šobrīd jāstrādā ar, vis, ar visai neskaidro un ēnai no duālās tehnoloģijas jautājumu. Neviens īsti nevar paskaidrot, kas tas īsti ir. Teorētiski tas ir, tās ir iekārtas preces, kas ir izmantojams gan civiliem, gan militāriem mērķiem, bet robežas starp uh, šaviem eh, šiem elementiem ir visai neskaidrs un neviens tās nav skaidri definējis. Līdz ar to politikas jautājums ir definēt, vai mēs pieturāmies pie duālas stratēģijas vai aizsardzības stratēģijas vai drošības stratēģijas. Eh, šī duālā joma ir ar ļoti neskaidru definējumu un, manuprāt, pozitīvi tā ir izmantot, lai palielinātu Eiropas rūpnieciskās tehnoloģiskās bāzes konkurētspēju. Un šajā situācijā, ko tad var darīt? Var iedomāties. Eiropas integrācijas pieaugumu sākot ar to, ko mēs dēvētu par kopēju tehnoloģisko politiku vai kopīgo tehnoloģisko bāzu, bāzi, kas būtu duāla pēc sava rakstura pilnīgi noteikti, bet kas tiktu pārvaldīta integrētā veidā. Un lai varētu veidot vairākas kapacitātes, kuras būtu Eiropas līmeņa. Atsevišķas no tām jau ir izstrādes procesā, bet, protams, mēs varam domāt par eh, satelītu izlūkošanu, par eh, komunikācijām, par visu šo sektoru un, protams, par visu plašo eh, kibernozari, kiberdrošība, kiberaizsardzība, kibertehnoloģija un šo tehniku attīstību. Un par aktuālākām lietām runājot, da, jaunās tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai varētu nodrošināt eh, labāku mūsu kopējo uh, robežu uzraudzību un arī, lai varētu garantēt to, ka pastāv augsts drošības līmenis ārējā mm, ziņā attiecībā uz tiem apgabaliem, e, kas atrodas ārpus robežām. Neviena aizsardzība nevar tikt balstīt tikai uz sienu, izņemot gadījumos, ja siena ir pamats tālākai aizsardzībai. Pretējā gadījumā tas būtu tikai vājums. Un šeit varētu rasties problēmas ar līgumiem. Bet, manuprāt, esošajā situācijā būtu noderīgi atzīt to, ka Lisbonas līgums vai nu nav darbojies, vai nu nav ticis piemērots attiecībā uz Eiropas aizsardzību, un varētu rasties jautājums, vai ir nu, liederīgi paturēt šo uh, savādo struktūru, kas eh, ir tīri teorētiski un varbūt būtu noderīgāk eh, atbalstīt reālu attīstību, kas būtu balstīta uz komisijas sadarbību ar Eiropas eh, aizsardzības aģentūru. Tāpat Vienota politika palīdzētu novērst konkurētas ar dažādām direkcijām un dažādām uh, paralēlām nozarēm. Paldies par uzmanību. Paldies profesoram Silvestrī. Un tagad dod vārdu nākošajam runātājam, kas ir Olivier de France, kurš ir pētniecības direktors Francijas institūcijā uh, starptautiskiem un pētnieciskiem eh, eh, strateģiskiem pētījumiem. Priekšsēdētājs labo tas no Francijas, bet tas ir Eiropas institūts. Bit... Paldies. Kad jums ir eh, palicis kaut nedaudz tās eiropeiskās dzirkstels, tad ir diezgan aizkustinoši būt uzaicinātam šeit Eiropas parlamentā, tāpēc ļaujiet man pirmām kārtām pateikties par jūsu uzaicinājumu. Tas tik tiešām ir liels eh, pagodinājums būt šeit. Man tātad bija uzdots runāt par eh, KDAP kopējo drošības un aizsardzības politiku. Tātad, lai viss tā interesantāk padarīt, es izmantoju tādu salīdzinājumu. Tātad KDAP kā tāda liela lazaņa. Nedaudz tāda, nu, samaisīta. Daži slāņi tomēr ir saprotami, redzami, bet no ārpuses īsti nevar saprast, vai tā, teiksim, ir veģetārā lazaņa vai nē, kas tur ir iekšā. Es piedalījos konferencē Briselē pagājušā nedēļā par eh, Eiropas Savienības globālās stratēģijas eh, Eh, procesu, un šajā konferencē nevienam nebija īstas pārliecības, kur atrodas kopējā drošības un aizsardzības politika, tātad KDAP, skatoties uz kolektīvu aizsardzību un krīžu pārvaldību un mm, darbību civilajā jomā, un, zināmā mērā, tur bija tāds nodalījums tātad aizsardzība un KDAP, tāda līnija pa vidu tiek novilkta, jo tas ir dīvaini, jo ir eh, Sanmalū līgums tik noslēgts pirms 15 gadiem jau un vēl nav īsti skaidrs, kas tad ir visā šajā lazaņā un vai tur ir drusciņa gaļa iekšā vai tikai dārzeņa, vai tā tad tur ir aizsardzība vai nē, ja tā ir aizsardzība, vai tad tā ir kolektīvā, ja krīža pārvaldība, tad vai tad tikai civilie aspekti ir. Tā tad mm, vār, punkts eh, aizsardzība, šis vārds aizsardzība tur ir, bet, nu, nav skaidrs, cik daudz no viņa ir. Nu, varbūt tagad izmantošu nedaudz savādāk metaforu, laiks ir vilzies priekš, un uh, KDAP var aprakstīt tagad vairāk kā tādu kā Rubika kubu. Tātad jūs zinat, ka tam ir dažādas krāsainas skaldnes. Un atkal šīs krāsas ir rindiņās, tātad atkal ir operācijas un spējas un uh, izdevumi aizsardzībai, strateģiskā domāšana, politiskā vēlma un vienprātība, tad ir institucionālajie mehānismi, konstitucionālajie jautājumi, tad Eiropas uztver dažādas kultūras un vērtības un intereses. Tātad visi šie elementi, šīs eh, krāsu līnijas, tās visas ir tās, eh, nu tā teikt, rotējušās kustīgās daļas. Un eh, Eiropas valstis reti, kad vēlas rīkoties tādā saskaņotā veidā, piemēram, apvienotā karalisti vēlas pārvietot, pagriezt varbūt tikai viena vai divas kalnas vai, teiksim, vai arī dažkārt tātad šos operatīvos operāciju jautājumus, kas atkal, viņi atkal negrib ietekmēt citas kalnas, citas līmeņus. Francija, piemēram, ir nesen pieņēmusi tādu diezgan anglosakšu pieeja, kas ir diezgan tāda pragmatiska, tātad viņi liek uzsvaru uz šīm spējām. Vācija, tiem vairāk ir tendence tomēr pieturēties pie institucionālas pieejas, un viņi KDAP grib virzīt uz priekšu, izmantojot pastāvīgo struktūrēto sadarbību vai arī Framework of Nations, piemēram, nāciju ietvaru. Es parasti saku, ka ir vērts mēģināt eh, kustināt, pagriezt šī kubi, kuba eh, kādu līniju un tad skatīties, vai ir iespējams pagriezt arī citas līnijas, lai panāktu kaut kādu progresu kādajā apējomā. Citiem vārdiem sakot, ir vērts eh, mēģināt panākt progresu jebkurā jomā, kurā vien pastāv kaut kāda vienprātības starp Eiropas Savienības valstīm, vai tā būtu operatīvā daļa, teiksim, Eiropas operācijas, vai tā būtu spējas, vai um, rūpniecība, vai uh, kaut kāda padziļināta strateģiska domāšana, kopīga draudu uztvere vai, teiksim, politiskā vēlme rīkoties kopā. Ja process darbojas uh, no lejas uz augšu, tad labi, ja no augšas uz apakšu arī labi, jāda kopā, tad vēl jau labāk, jo strādājot pie kopīgām operācijām, būtu svarīgi strādāt pie spējām, strādāt pie spējām, tas ir svarīgi arī eh, atkal ražošanas ziņā, un tāpat nepieciešams strādāt pie vajadzību, kopīgas definīcijas un tā tālāk un tā tālāk. Jebkurā gadījumā, kas pozitīvi darbojas, tas viss ir labi. Tātad strādāt pie spējām tādā pragmatiskā veidā, tas ir ļoti labi. Ja darba kārtībā ir kaut kādi. Uh, multilaterāli jautājumi nāciju ietvarā tad arī labi. Ja vien tas nerada kaut kādu tālāku pārklāšanos un neefektīvu resursu izmantošanu, un ja vien tas noved pie vairākas sadarbības, un ja darba kārtībā, piemēram, ir nepieciešams veidot Eiropas Savienības globālo stratēģiju no izcili, ja vien mēs nodrošinām, ka tas viss nepaliek kā tāds atsevišķs eh, teorētisks dokuments un ka tam ir kaut kāda reāla ietekme uz citiem eh, KDAP aspektiem, iekļaujot eh, spējas. Tātad jāstrādā vispārīgi, bet, protams, ir jādarbojas ar jebkuru elementu, ko šis Rubik kūps piedāvā, bet tur ir viens izņēmums. Varbūt es teikšu, kaut ko tādu, ko jūs īpaši negribat dzirdēt, ir īpaši šai uzklausīšanā, bet man šķiet, ka šis izņēmums ir eh, institucionālais līmenis KDAP. Manuprāt, pašreizējā politiskajā klimatā centieni atrisināt politiskās problēmas ar institucionāliem instrumentiem, manuprāt, tas nedarbosies. Un vēl jau sliktāk. Investēt politisko kapitālu un enerģiju strādāt pie institucionāliem jautājumiem un tādā veidā risināt politiskās problēmas, tas man liekas varbūt neproduktīvi, jebkur scenārija ietvaros. Man šķiet, ka politiskais konteksts neveicina šādu darbību. Paradoks, protams, ir ar Lisabonas līgumu tā ziņā, ka šķiet, ka šķiet, ka mēs esam aizraujušies ar šādu darbību un uh, Tāpat laikā šis ir moments, kad process, tā teikt, apstājās, šī enerģija pazuda, sākas uzturī vienprātība. Tas nav Lisabons līguma dēļ, tā nav līguma vaina. Ir jūs komitejas cienījamais loceklis, kurš uh, ļoti labi pateica, uh, Danžāna kungs, uh, viņš teica, ka viss ir Lisabons līguma, mums vienkārši vajag izlasīt Lisabons līgumu un to piemērot, realizēt. Uh, Tātad tā nav Lisabonas līguma vaina, bet tas ir eh, šis konsensus, kas ir pazudis, un šis pamata konsensus ir eh, jāatrod, pie tā jāstrādā. Tātad man šī instru institucionāla instrumenta meklēšana ir eh, jautājuma pārbīdīšana nepareizā virzienā. Ja jūs gribat strādāt, piemēram, pie 44. pānta Lisabonas līgumā, un kas ir 44. pāns, neesmu pārliecināts, ka es to pats labi saprotu. Uh, Esmu pārliecināts, ka ir cilvēki, kas varbūt to labāk uh, spēja interpretēt, bet man tā principā šķiet ad hoc sadarbība. Uh, zem nosaukuma Eiropas Savienība 44. pāns ir nācija Eiropas pāns, bet uh, tur nav nepieciešams Eiropas Savienības karos, lai to īstenotu. Nu, man šķiet, ka politiski jārod šī skaidrība, jāliek uzsvars uz politisko jēgu, un tad mūsu politiskais kapitāls tur attiecīgi jāinvestē pirms cenšamies risināt šos institucionālos jautājumus, kas gluži dabīgi izrietēs sekos, ja mēs atrisināsim politiskās problēmas. Citiem vārdiem sakot, manuprāt, ir eh, vērts izvēlēties pareizo virzienu atkarībā no tā, kas konkrētā politiskā kontekstā labāk darbosies. Bija laika, kad, piemēram, mēs eh, domājām pie operatīvo galveno mītņu veidošanu un citiem jautājumiem, bet sapratām, ka tie nekur nenovedīs un ka tie varētu pa šo sadarbību virzīt eh, bīdīt atpakaļ, bet eh, varbūt, ka atkal mēs esam nonākuši šajā periodā, kad eh, Eiropas Savienības principi tiek apdraudēti, piemēram, vienotā valūta un brīva pārvietošanās kustība, un tāpēc Es labprātāk likt uzsvaru uz problēmas uh, sakni, tātad, lai visi politiski, tā teikt, dziedātu no vienas nošu lapas. Mums ir nepieciešams politiskais skatījums. Un es domāju, ka Eiropai ir jāpauž mūsu izpratne par to, kādam spēlētājiem Eiropas Savienībai vajadzētu būt pasaulē, citiem vārdiem sakot. Svarīgākais manā izpratnē ir draudzīties ilgtermiņā, ko tas nozīmē, runājot konkrēti par KDAP. Visiem ir jāsaprot, ka mēs esam strateģiski visi vienā laivā. Eiropas Savienības globālā stratēģija ir laba iespēja saprast, kur esam vienisprāt kādos aspektos, bet man šķiet ir viena doma, ko virza Eiropas parlaments nu jau kādu krietnu laiku. Un šobrīd tam ir arī tāds pozitīvs uh, impulss, un tas ir Eiropas aizsardzības baltā grāmata, tātad šī diskusija, kas atkal ir parādījusies. Es zinu, ka Eiropas parlaments jau daudzus gadus virza šo ideju, bet šobrīd dzirdam tādus ierosinošus impulsus no Eiropas komisijas, no aizsardzības ministriem, no nākošās Nīderlandes prezidentūras. Nu, Tāpēc es domāju, ka vajadzētu pārdomāt, kā parlaments varētu virzīt šo ideju. Te varbūt ir tāda politiska domāšana jāveic, kāpēc šī ideja nav līdz šim virzījusies. Un kā Eiropas parlamentam to vajadzētu virzīt, tā teikt, spiest uz priekšu, kā to, tā teikt, eh, izskaidrot un pārdot eh, citiem un veikt skaidrojušo darbu. Un varbūt, ka būtu labi, ja parlaments nespiest šo procesu tā pārāk ar lielu piepūli. Vai arī varbūt likt savādāk to priekšā, tādā ziņā, lai Eiropa padomē būtu grūtāk vienkārši noraidīt šo ideju. Es saprotu, ka apvienotā karalistē tuvojās eh, referendums par eh, palikšanu Eiropas Savienībā, laika ir sarežģīti, bet 2017. Eh, gads būs sarežģīts, būs Vācijā, Francijā, vēlēšanas vienmēr būs grūta situācija un vienmēr būs, tā teikt, laba iespēja nedarīt neko. Tātad jautājumi Kā pārvaldīt šo situāciju? Kā lai komisija, parlaments pārliecina apvienoto karalisti un padomi? Un ja mēs gribam strādāt pie Lisabonas līguma, tad, nu, ko es darītu, ja būtu mana izvēle? 42, 7 un 2, 2, 2 pantu. Uh, kur ir runa par kolektīvu aizsardzību un par solidaritātes klauzulu, kāpēc tos neielikt potenciālajā Baltijā grāmatā, lai mēģinātu saprast, ko viņi politiski nozīmē Eiropai. Tātad saprast praktiskā izteiksmē, ko tie nozīmē. Tas būtu interesants pasākums. Un visbeidzot, noslēgumā, gribu konstruktīvu devumu dot arī nu, tādu varbūt zinātnisku skatījumu šajā potenciālajā diskusijā un ja tehniski tas viss darbotos, tad gribētu pastāstīt par tādu online instrumentu, tiešsaistes instrumentu, kas varētu palīdzēt šajās debatēs. Tas vēl nav publiski pieejams, bet uh, tas ir paredzēts Eiropas Savienības globālas stratēģijas debatēm, un varbūt tas arī varēs dot ieguldījumu diskusijās par eh, šo balto grāmatu aizsardzības jomā, un varbūt arī tas varētu saistīties ar šo sinhrono domāšanu, pārdomu procesu NATO ietvaros, un uh, Nu, vienkārši tas ir paredzēts, lai varētu veikt politiskās izvēles, balstoties vairāk uz konkrētiem faktiem. Es pie datora varēšu jums to parādīt arī, bet principā noteikti tāda kā kartēšana par to, ko domā katra Eiropas Savienības valsts par tiem jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības uh, ārējo politiku, drošību un aizsardzību. Uh, tas ir objektīvs tāds instruments balstoties uz strateģisku atcelces dokumentu par uh, visām 28 dalībvalstīm. Ja jūs vienu sekundi dosiet man laiku, tad es pieiešu pie datora un parādīšu jums pavisam ātri. Tas burtiski prasīs vienu minūti. So, for example, Tā tad, piemēram, jūs, piemēram, gribat redzēt, ko Eiropas Savienības dalībvalstis domā pār partnerattiecībām ar Krieviju, piemēram, šāds jautājums. Jūs tātad varat virzīt uh, kursoru uz leju un, jā, Krievija sadarbosies, balss no zāles. Tā tad jūs uh, varat redzēt, ko Eiropas Savienības dalība valstis, kāda ir to oficiālā politika attiecībā uz uh, Krieviju, balstoties uz uh, šo valstu strateģiskiem dokumentiem. Tā, piemēram, redzēt, kā raķešu aizsardzība un sadarbība Dānija, ko viņi domā, un te ir redzams arī, ka ir dalībvalsts, kur rakstīts tukšs lodziņš, kur nav aizpildīts, un mm, tas dažkārt ir vēl interesantāk, kad valstī nav sava politika attiecībā uz kādu konkrētu jautājumu varbūt Itālija, piemēram, šeit, Itālija. Tā nepiemina Krieviju savā jaunākajā dokumentā par aizsardzību, nu, kas ir interesanti. Tātad ir aplūkots 160 eh, jomas jautājumi, tā piemēram, varam apskatīt, piemēram, kiberdrošību, ko, piemēram, dalībvalsts domā par dažādiem riskiem, terorisma riskiem, kiberdraudiem un tā tālāk. Piemēram, terorisms mēs šeit varam uzklikšķināt un atkal tātad dalību valstu pozīcijas parādās. Interesanti ir tas, ka varam redzēt, kādas ir uh, uh kur ir vienprātība un kur nē. Mēs varam redzēt, kādas ir šīs sviras un kāda ir bloķējoši, bloķējoši elementi. Un katrai valstī šeit ir eh, arī tāds kopsvilkums par viņu politisko nostāju, par aizsardzības budžetu, kāda ir Eiropas Savienības pilsoņu uztver, domāšana, tātad kā viņi uztver Eiropas Savienības eh, ārpolitiku un eh, aizsardzības politiku. Tātad uh, kas eh, ir pieejams attiecībā uz katru valstu. Ar to es arī beigšu savu prezentāciju, bet eh, es negribu teikt, ka šī ir kaut kāda panacēja un ka tādā veidā tagad, tā, eh, tagad balsoties uz to mēs rakstīsim balto grāmatu, bet vienkārši dod tādu labu pārskatu par to, kādā situācijā ir Eiropas Savienība, un es ceru, ka tas kaut kādā veidā virzīs priekš šīs strateģiskās debatas. Paldies! Eagle Line. Lainenkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji par ļoti interesantajiem priekšlikumiem eh, par to, kā mēs eh, varam izmantot Lisabonas līgumu potenciālu kopējā ārpolitikas un drošības politikā. Skaidrs, ka tā ir tā kā jauncautne, kas vēl nav pabeigta. Eh, Eiropas Savienība meklē gabalu pa gabalam, soli pa solim eh, iespēju virzīties uz priekšu, paskaroties uz krīzēm. Eh, mēs redzam, ka Eiropā bieži vien ir nevis pārāk strauja, bet daudz par lēnu, nāk par vēlu, varētu teikt, mūsu ārpolitikā un drošības politikā 28 dalību valstu Eiropā mums jau ir vairāki ātrumi, gan Schengen, gan eiro valūta. Un nebūtu pārsniegums, ka arī ārpolitika un drošības politikā mums arī bieži vien ne visi 28 ir viens prāts, bet tādi klasteri kopas veidojas ar eh, valstu vairākumiem. Tas nav mērķis, Bet, nu, ja savādāk nevar, nu, tad tas arī var būt kā instruments. Manuprāt, to jau arī paredz līgumi. To mēs e, redzējām, ka ir grūti vienprātību e, atrast ar visām 28 dalībvalstīm. Un Spinelli kundze jautāja, vai tas e, nerada problēmas demokrātiskai kontrolai. Bet vai ir atšķirība? Eh, Eiropas Savienības kopējā ārpolitikā un drošības politikā, vai visas 28 balso vienprātīgi vai ar vairākumu. Ir jābūt skaidrībai par to, ka šis parlaments ir demokrātiskās kontrolas parlaments eh, Eiropas Savienības rīcībai. Un jautājums eh, par to, vai mēs esam parlaments, kas var līdzi lemt par kopīgo ES rīcību Tas ir jautājums, kur mums vēl jārod atbilde. Vācijas bundestāgam ir šāda kompetence. Tas lem par to, vai sūtīt Vācijas karavīrs kaut kur Eiropas Savienības parlamentam šāda kompetence nav, un tur vajadzētu diskutēt vēl. Vēlos jautāt Ondrats kungam, kurš izgaismojas mums skatījumu uz augsto pārstāvu sakot, ka viņai būtu nepieciešams arī profilaktiskais mandāts sarežģītiem jautājumiem, preventīvs. Tur jau Magarīni kundze var daudz ko pati izdarīt. Mēs redzam, ka šobrīd tiek strādāts strateģiskiem dokumentiem, Ķīnas stratēģija, Baltā grāmata par drošības politiku, lietas, kuras Eštons kundze nedarīja. Eštons kundze gaidīja, kamēr viņai tiek piešķirts mandāts no 28 dalībvalstīm, valstīm, Un es domāju, ka profilaktiskos mandāts augstā pārstāva var pati sev pie, piešķirt, spiežot ārlietu ministrs e, izteikties. Un daļai viņi to jau dara. Tagad par to, ko Silvestrīgi e, sacīja. E, vismaz iekšējais tirgus bruņojumam. Tas jau līgumos ir paredzēts. Un tas ir liels trūkums, varat teikt, ka uh, ar eh, trūkumu budžetos. Mēs netiekam uz priekšu pētniecībā, izstrādē un ražošanā, eh, domājot tieši par aizsardzības bruņojumu. Un arī šajā jomā augstai pārstāvē būtu daudz kas darāms, jo ir pienācis laiks rīkoties. Jā, vielen dank. Eh, Galerkungs, jā, paldies. Varbūt es varu sākt ar pēdējo punktu. Kopš 2011. gadā mums jau ir iekšējais tirgus bruņojumam, bet vienmēr tiek rauta avārijas bremze, atsaucoties uz pantu, kas izslēdz šādu iespēju. Jo it kā tas pārkāp svarīgas nacionālas intereses. Un šeit varbūt vajadzētu paskatīties, vai tik tiešām tas tā ir vai eh, komisāra, kurš atbildīgs priekšā ir tirgi, piemēram, jebkurš tur būs atbildīgs. Vai tas tiešām eh, ir tādēļ eh, ir apturams? Vēlējos par dažām lietām komentēt. Vispirms attiecībā uz balto grāmatu, kas jau tik pieminēta. Manuprāt, ļoti pareizi tik pateikts, ka parlaments Eh, jau sen ir lēms par to, ka mēs to vēlamies. Tā viens puses tā ir stratēģija un spējas, apvi, un tas viss ir jāapvieno vienā dokumentā. Tā arī vajadzētu. Es tā pozitīvi pabrīnījos, ka Nīderlandes prezidentūra arī par to domājas. Ja tas iziet tikai no vienas prezidentūras, eh, nu, ka man bail, ka tas arī nebeidzas ar šīs prezidentūras beigām, jo vajag tomēr vairāk kā sešas mēnešus lai eh, tas viss arī tiktu atrasināts augstai pārstāvei eh, strādājot pie tā. Un mums kā parlamentam nav īstas iespējas, jeb kādu iemeslu dēļ eh, nepateikt, ka mēs tieši tā arī vēlamies. Apvienotā karalistē pēdējos gados nekad nav bijis uh, labs laiks lielākai integrācijai Eiropas Savienībā, vienalga par kur tematu ir runa, vai ir vēlēšanas vai nē. Uh, Tāpēc nu, nu, pēc tā nevajadzētu vadīties, bet uh, globālā situācija, finanšu spiediens, ar kur saskaramies šajā kombinācijā spēcīgākai sadarbībai eh, ir uh, daudz lielāka loma. Mans jautājums ekspertiem būtu šāds. Attiecībā uz uh, pastāvīgo struktūrēto sadarbību PESCO ir vajadzīgs vismaz divas dalību valstis, kas vienojas, un tad eh, tas tiek iesniegts augstai pārstāvei, kas tad tālāk nodrošina lēmumu padomē ar kvalificēto vairākumu. Tas būtu minimālais variants. Tas, protams, nav mūsu mērķis, bet kā eksperts, eh, eksperti vērtētu, cik daudzām dalību valstīm jūsuprāt būtu jāiesaistās, lai politika būtu efektīva? Vai ir kāds minimālais skaitlis jūsuprāt, kas būtu nepieciešams? Kas attiecas uz paziņojumiem un rezultātiem šajā jomā, acīm redzami šeit runā ir par politisko gribu vai, vai ir vēlme nonākt pie konkrēta rezultāta. Un tieši aizsardzības bruņojuma jomā vai aizsardzības pētniecības jomā, kas ir jauns temats, pie kā mēs strādājam, arī šajā jomā tas ir tikpat aktuāli. Bet šajā kombinācijā, kur komisija un arī padome un ārdējās darbības dienests to dara kopā ar parlamentu. Tur, kur institūcijām ir uh, lemšanas iespējas, kā piemēram parlaments, mēs nevaram to īstenot, kur iesaistam komisiju un ārējās darbības dienestu, kas ir spējīgi lemt un rīkoties šajā jomā. Tad mēs varam arī izdarīt spiedienu uz tām dalībvalstīm, kas vilcinās, un, man liekas, globālā situācija ir piemērota tam vismaz e, ir, būtu nepieciešams virzīties uz priekšu. Paldies! Uh, thank you very much, Chairman. Van Arzenkungs, paldies! Ļoti aizraujošs komentāri. Ne Frāns kungs, e, neskroties uz viņu vārda, es gribēju iesaukties aleluja. Viņam ir pareiz, pareizā ziņā. Nu, uz beigām gan, man, liek, man liekas, jūs aizmaldījāties projām, bet. Eh, šeit ir fundamentāla viedokļa atšķirība. Visu mūsu diskusiju par KADP un KDAP atgriežas tieši pie šīs viedokļa atšķirības. Respektīvi, kam Eiropas Savienība ir paredzēta? No vienas puses Mums ir tā teikt ideoloģiski meklējumi pēc integrētās eh, Eiropas sistēmas, kur ir tik, tik daudz eh, lēmumu pieņemt, lai virzītu Eiropu šajā virzienā. Un, protams, mēs vēlamies arī kopēju ārpolitiku, kopēju aiz, eh, aizsardzības politiku, ar kopīgu aizsardzības politiku, kopīgu iepirkumu un tā tālāk. Jeb, mēs skatāmies uz Eiropas Savienību kā uz pragmatisku organizāciju, kur e, pievien, rada pievienotā vērtība tur, kur tas ir noderīgi. Un tas ir tas viedoklis, ko Briti un arī citi, protams, ar izņēmumiem, ir konsekventi arī pauduši. Un aizsardzības politikas jomā De Frans kungam bija absolūta taisnība. Kāpēc mēs e, cenšamies izkustināt lietas, kas nav izkustināmas, bet daram tās lietas, kas ir izdarāmas un iespējams. Nav vajadzīga visa Eiropas Savienība, lai iesaistītos, piemēram, koordinēšanā attiecībā uz aizsardzības industriālajiem projektiem. Dalība valsts ir pašspējīgas to izdarīt. Lieli uzņēmumi atsevišķās valstīs paši ir spējīgi vienoties un radīt sekmīgus kopējus projekts, kur tas ir loģiski. Priekš tā mums nav nepieciešama Eiropas Savienība. Mums nav jāprasa Eiropas Savienības iesaistīšanos aizsardzībā. Neviens no runātājiem nepieminē NATO. Manuprāt, neizrunāja vārdu NATO vispār. Mums ir ļoti spējīga aizsardzības organizācija. Jā, jā, es zinu visus argumentus, ko saka par ASV, bez tās eh, mums nav, nav spēju. Protams, ka Eiropiešiem jādara vairāk, bet tas jau nenozīmē alternatīvu struktūru veidošanu. Loģiski būtu, ka visas, visas demokrātijas būtu pie viena galda un saskaroties ar krīzi, apsēžamies kopā ar ASV un izlemjam, kas rīkosies būs situācija, kad Eiropiešiem ir jāuzņemas vadoša loma, un to var izdarīt NATO struktūrās, ja ir vēlme to darīt. Bet šobrīd ir šī ideoloģiskā darbība visu laiku. Kamēr eh, eh, varētu loģiski kaut ko risināt. Nē, tas tiek izlemts eh, apspriest to kaut kur citur, tikai ar ambīcijām virzībā uz integrētu Eiropu. pēdējos 15 gadus es ceru, ka jāmet šie hobiji pie malas un jākoncentrējas uz tām jomām, kur tas ir noderīgi. Papildinam to, ka NATO var darīt no militāras puses ar citiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības eh, rīcībā piemēram, krīzes pārvaldības jomā, civilie instrumenti krīzes eh, pārvaldībai. Da, izmantosim to efektīvi. Līdz šim tas nav bijis pārāk veiksmīgi pat civilējos instrumentos. Bet ja mēs to labi īstenosim, tad tas būtu ļoti noderīgs papildinošs elements, bet būsim pragmatiski. Atmetīsim visu šo ideoloģiskos eh, centienus, eh, radīt centralizētu Eiropu. Paldies! <coughs> Jā, vielen dank. Um... Paldies, saka Lēzings kundze. Vēlos atsaukties vēlreiz uz jautājumu, kas tik vairāk reiz jau pieminēts attiecībā uz nepietiekošām parlamentu tiesībām. Tad man šī diskusija joprojām e, ir pārāk neskaidra. Lainenkungs sacīja, par to ir jādiskutē, par to ir jārunā. Uh, Ja par to tiek runāts, tad, manuprāt, tas vienmēr iet tajā virzienā, ka nacionālām kontrolas e, struktūrām ir, eh, ir tikai traucējošas funkcijas un eh, kavē ātru lēmumu pieņemšanu. Un tad bieži vien tas ir vienkārši par maz. Nekad neesmu gan izdzirdējusi, ka šeit tiek prasīts, ka ir vajag izmaiņas kas parlamentārās iespējas Eiropas parlamentā paplašinātu. Ja jau sakam A, tad sakam arī B. Šeit ir daudz jautājumu tiesību, bet nav lemšanas tiesību. Un ja tādas ir, tad jābūt parlamentam arī tiesībām lemt. Un tad diskusijai būtu jāiet aktīvi šajā virzienā. Uh, nevis drīzāk tajā, ko mēs reāli sagaidām un redzam arī Vācijā, ka palēnām parlaments spējas e, tik ļoti mazinās, ka no tām lēnām tiek vaļā. Un tad man būtu viena piezīme un e, vēlos iekustināt arī diskusijas attiecībā uz ārpolitiku un aizsardzību par tematu, par ko bieži tiek labprāt diskutēts, par daudz elastīgāku finansēšanas iespēju. Tieši attiecībā uz bruņojumu pētniecību. Pamatā, pamatojoties uz Lisabonas līgumu, tiek sacīts, ka stingrais aizliegums finansēt uh, bruņojuma izdevumus no ES budžeta īsti nav attiecināms uz visām jomām. Viens no tiem būtu pētījumi bruņojuma jomā. Personāliju grupa, kas varētu būt izveid, kas gan iz pilnībā izveidota no lobētājiem e, bruņojuma jomā un nav pilsoniskās sabiedrības pārstāvi vai eksperti uzskata, ka tas tiešām arī, kā es domāju, rada draudus, lai, ka darba kārtību sastāda tie cilvēki, kas galu galā gūsis lielāko peļņu. Tāpat šeit tika runāts par kvalificēto vairākumu, e, kā priekšnosacījumu struktūrētai sadarbībai. Tas ir tāds Eh, dīvains jautājums. Eiropas Savienības finansējumu izmantošanu, lai nodrošinātu struktūrētas sadarbības iespējas, kas ir iespējams saskaņā ar Lisabonas līgumu, bet dīvainā kārtā šīs divas ir tieši tās jomas, kur ir vismazāk konkrēto rezultātu. Vai jūsuprāt tas varētu būt saistīts ar to, ka vienprātības princips tiek apiets? kādus secinājumus jūs tad izdarītu. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, šeit gan man ir daudz jautājumu, bet nu, tas ne, nevar iekļauties atvēlētajā laikā. Jautājums par e, solidaritātes klauzulu 222. pāns par darbības veidu nosaka arī to, ka militāro iespēju izmantošana ārpus Eiropas Savienības teorētiski būtu piemērojams cilvēku radīt katastrofu gadījumos, vai jūsuprāt, tas būtu attiecināms pret eh, masveida protestiem, piemēram? Vai kā jūs definētu cilvēka radītu katastrofas? Un kur šīm definīcijām būtu robežas? Thank you, Chairman. I welcome Howdy's discussion. In the... Paldies, priekšsarētājs. Atzinīgi vērtēju šīs eh, diskusijas eh, saistībā ar referendumu un federālismu Eiropas Savienībā. Nav brīnums, ka atsevišķos kabinetos manā valstī šīs idejas eh, izsauc trauksmes zvanus. Un Lisabonas līgums līdz šim netiek piemērots attiecībā uz aizsardzību. Tur viss jau ir iekļauts līgumā, ir tas vienkārši jāizteno. Šeit ir runa par, mums ir apvienotā karaliste Francija, un Van Ordenkungs jau pieminēja, citām dalībvalstīm ir pieejama, kā īrija, Zviedrija un Austrija, kuras eh, drīzāk vēlas būt neitrāls. Un tieši tādēļ KDP nedarbosies. Dalībvalstīm jābūt uh, uz e, dalību valsts koncentrējas uz spējām, nu, bet tās ir jāapzina, protams. Sīrija, Irāka, Lībija nebija ilgtermiņa stratēģijas. E, šī politika ir salīdzināta ar lazaņu, un neesmu pārliecināts, vai tas tā ir. Drīzāk kā spagetī. Diezgan ķēpīgi un visi iet atšķirīgos virzienos. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. Je Paldies. Eh, priekšsēdētāji atvainojos, ka nebija klāt visu laiku. Gribēju atbildēt uz kolēģa Van Orden un Kārver sacīto. Eh, savā jaunībā es apņēmu par Eiropas aizsardzību, pēc tam es apņēmu, kā tīri Eiropas aizsardzību. Francija to vēlējās, tai bija līdzekļi un uh, bez tam bija Krievija Eiropā, un tas arī viss. Un man vajadzēja atzīt realitāti, un manuprāt, mūsu britu kolēģiem ir taisnība, protams, es neatbalstu viņu viedokli par NATO, un es esmu par savas valsts izstāšanos no NATO, tas ir atsevišķs jautājums, bet pēc būtības ir jāapzinās, kā jūs vēlaties veidot Eiropas politiku, uh, Eh, kad jums nav pārvaldības, kuriem ir, eh, kam ir sava atombumba Francijai, kam ir savas uh, zemūdenes Francijai, Britiem pat nav šīs neatkarības. Mēs varam pieļaut, kā ar informācijas tehnoloģijām amerikāņi var apgrūtināt mūsu lidmašīnām lidošanu, bet ir jābūt sinerģijai, tad, kad ir papildināšanās un tad, kad pastāv kapacitāte šādu papildināšanu veidot, bet ne, neiedomāsimies, ka e, Francija pieļaus, ka tai diktētu politiku citu valstu vairākums. Ar Britiem tieši tas pats Un kāds re, tad būs rezultāts? Būs neviens, būs mazās valstiņas, kas gribēs eh, veidot eh, šādu Eiropas politiku, bet politika nozīmē nacionālās intereses un nozīmē šo e, eh, interešu saskaņošanu starptautisku lielvalstu līmenī. Būsim reāli, piedāvāsim Eiropas līmenim kaut ko e, iespējam ar pievienoto. Vē, e, vērtību, un, kā sacīja kolēģis Van Ordens, atbrīvosimies no ideoloģiskas pieejas, kura nedod pilnīgi neko. Mr. Epitēdējus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσους Es arī gribētu pateikties visiem tiem, kas mums ir devuši iespēju pārunāt šo ārkārtīgi sarežģīto jautājumu, nopietno jautājumu. Gribētu vērst uzmanību, pievērst uzmanību tam, par ko runāja Junkers, un tas ir par Eiropas armijas izveidošanu. Pat ja mēs neskatāmies uz politiskām, juridiskām, praktiskām grūtībām, kas uh, saistītos ar uh, kopējas aizsardzības politikas īstenošanu. Eiropas armijas uh, veidošana ir nu, vairāk tāds kā ideāls un um, nedot ieguldījumu to mērķu risināšanai, par ko mēs runājām. Tātad praktiski risinājums šeit varētu būt NATO, kā jau tika minēts, kā jūs visi zinat, NATO uh, darbojas kopīgas aizsardzības um, nolūkos atbilstoši piektajam pantam, tad, kad NATO dalību valstī uzbrūk uh, kāda valsts, tad uh, tas tiek traktēts kā uzbrukums visām NATO dalību valstīm. Tātad, atbilstoši šim principam, mums vajadzētu noteikti definēt, kur ir kopīgi draudi un no kurienes šie draudi nāk, vai tie nāk no Krievijas vai Ķīnas, uh, vai arī šie šīs valsts mums ir strateģiskie partneri. Nu, no otras puses, nepieciešams arī sadarboties ar šīm valstīm, lai darbotos saskaņotā veidā un risinātu tās problēmas, kas šobrīd pastāv pasaulē. Terorisms, eh, nu, ar tirzniecību saistīti jautājumi, Sīrija, Ukraina. Uh, Tātad tas viss no vienas puses, no otras puses, eh, tāpat laikā šķistu, ka mēs gatavojamies uzbrukt šīm valstīm vai reaģēt kaut kā agresīvi uz viņu darbību, tāpēc mums jābūt uzmanīgiem vērtējot, no kurienes rodas šie riski. Tālāk par iespēju izveidot Eiropas armiju, kuru varētu uztvert kā agresīvu, kādas eh, sekas, kāda ietekme būtu šādai attīstībai uz mūsu kaimiņu valstīm. Un, piemēram, Kā būtu, ja kāda kaimiņu valsts, tā teikt, ļaunprātīgi izmantotu uh, šo armiju, lai, tā teikt, bīdītu savas intereses tādā ļaunprātīgā veidā? Un kāda interese būtu jaunam cilvēkam ziedot savu dzīvību Eiropas armijā, tad, ja šis cilvēks domā, ka nav nekāds reāls drauds nemaz bijis ne viņam, ne viņa valstī. Tātad visi šie aspekti jāņem vērā. Un Eiropas armija, manuprāt, nav kaut kas tāds, kas varētu pastāvēt nākotnē un nav reāli domāt par tās izveidi. Aizsardzība ir katras valsts lieta. Un, eh, ja mēs domājam par dalībvalstu armiju stiprināšanu, tad es domāju, jā, tas būtu pareizais virziens. Ir jāstiprina šīs dalībvalstu armijas un vienkārši jārīkojas saskaņotā veidā šajā ietvarā, bet nevis veidot kaut kādu Eiropas armiju. Vienīgais iespējamais sadarbības ietvars kopīgas eh, drošības un aizsardzības politikas eh, ziņā būtu aizsardzības eh, rūpniecība. Un šajā jomā arī vajadzētu atkal likt akcentu punktus. Paldies! Merci, Monsieur le Président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, pateicoties ekspertiem, šorīt mums bija ļoti interesantas diskusijas vismaz um, um, mums pašiem un arī nākotnē. Es dzirdēju, kolēģis sakām, ka Eiropas aizsardzība nevar un tai nav jādarbojas. Es šeit nerunāju par Eiropas armiju, tā ir cita uh, problēma, bet Eiropas e, drošības un aizsardzības politiku. Es dzirdēju, sakām, ka nevar būt Eiropas aizsardzības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs atsakāmies būt par politisku lielvaru, tas nozīmē, ka mēs nespējam pieņemt lēmumu, jo nespējam rīkoties. Bet arī piebildīšu, ka mēs atsakāmies no ekonomiskas lielvaras statusa. Um, jo ir pilnīgi skaidrs šodien tas, ka ekonomiskā un aizsardzības politika ietekmē e, atsevišķu tirgu izvēles iespējas. Ir jāapzinās, ka mēs atsakāmies no sevis aizsardzības starptautiskajā konkurencē. Šodien apzināsimies to neviena atsevišķa valsts pats eh, neviena valsts, kas apvienojas ar kādu citu, nespēj pretoties eh, savā iekšējā tirgus ziņā, vai tas būtu ir ekonomiski vai ekonomiski. Un aizsardzības ziņā tiem mastodantiem, kas ir Ķīna, Savienotās valstis, Krievija, drīzumā iespējams Indija un citas valstis. Tas nozīmē, ka to, no tā visa mēs atsakāmies. Treškārt, mēs atsakāmies no mūsu uzdevuma pasargāt mūsu pilsoņus, jo ik viens Eiropas pilsonis tiek, tiek pakļauts vieniem un tie pašiem draudiem. Nekad situācija pasaulē nav bijusi tik bīstama. Mums vairs nav ne žandārmu, kuri apspīra konfliktus pēdējo gadu laikā. Mēs redzam, kā konflikti vairojas visur pasaulē, tuvējos uh, austrumos, vidējos austrumos, Mēs redzam, kā pieaug Daeša spēkā, mēs redzam, kā notiek vēršanās gan uz mūsu iedzīvotājiem, gan uz mūsu apgādi. Un jūs domājat, ka Eh, dažas valsts vienas pašas spēs eh, stāties pretī. Jā, es dzirdēju, runājot par NATO. Esmu piedalījusies daudzās sarunās ar NATO, bet viena pati NATO, ja nebūs Eiropas pīlāra, eh, nespēs darboties. Tāpat neaizmirstiet to, ka Savienotās valstis šodien aizvien vairāk pievēršas tām problēmām, kas ir vērojamas Āzijā, Un no otras puses savienotās valstis žēlojas par nepietiekamajiem Eiropas pūliņiem, lai atbalstītu aizsardzību un draudi. Es arī to dzirdēju pie sarunu valda, ir atbrīvoties no atbalsta Eiropai, ja Eiropa pati nepieliks lielākus pūliņus. Līdz ar to šeit mēs saskaramies ar problēmu, kas mazliet izskanēja šorīt, manuprāt, ļoti būtiska, un tā ir finanšu situācija. Skaidrs, ka mums nebūs e, Eiropas aizsardzības, e, kad tikai pāris valstis izdarīs pūliņus, lai aizstāvētu uh, savu valstu pilsoņus. Šeit ir būtiska problēma. Vai ikviena valsts, tai skaitā mazās valstiņas, ir gatavas pielikt pūliņas attiecībā savu IKP līdzīgi, kā to dara lielās valstis, un arī lielās valstis vai pieliks e, nepielik, e, nepieciešamos pūliņus, ņemot vērā visas e, sekas, tajā, kas attiec uz Eiropas aizsardzības rūpniecību. Un mēs atgriežamies visu laiku pie viena un tā paša. Tas nozīmē, ka šī ir politiskas izvēles un politiskas gribas problēma. Es vēlētos, lai parlamentā, kur cik daudz mēs runājam par savām vērtībām, mēs apzinātos to, ka šīs vērtības ir jāizstāv taiskaitā drošības un politikas e, izpratnē. Grazie. Eh, non vorrei che. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ka notiek eh, debats eh, Eiropas Savienības līmenī par kaut ko tādu, kas varētu būt eh, pretēji kopējiem drošības un aizsardzības principiem, nu, man šķiet, ka mums pastāv uh, diplomātijas sistēma, kas ir saskaņot ar Lordu Panistānu politiku, kas nozīmē, ka nav tādu mūžīgu ienaidnieku, bet ir ienaidnieki, kas kaut kur pašmājās rodas un atkal citur uzrodas šķiet, ka mēs tā kā rodam jaunu domāšanas veidu salīdzināt ar šo nostādījumu. Mums ir jāpie, jāpieņem šī doma, ka rodas arvien jauni un jauni drošības izaicinājumi. Un rodas sakojošs jautājums. Vai valstu suverenitāte te tiktu ziedota kaut kādas kolektīvas aizsardzības un drošības nolūkos un kāda loma tad eh, būtu vispār sabiedrībai drošības eh, jomā. Tad jārunā un jādomā te par dažādiem iespējamiem scenārijiem. Man šķiet, ka mēs attālinamies no tāds kā amerikāņu stila pieejas, un uh, mums šķiet, ka Amerika tagad tā kā izstājas no šīs drošības un aizsardzības uh, telpas un rodas vakums. Vakums ir jāaizpilda. Un, zināmā mērā, to jau aizpilda, piemēram, Ķīna ne tikai militāra un drošības ziņā, bet arī tīri komerciālā tirdzniecības izteiksmē un ir jauna situācija ar tiem konfliktiem, kas ir izveidojušies Te galvenokārt es domāju tuvējos austrums. Tās eh, robežas, kas eh, bija iezīmētas, eh, un tāds virspusī, virspusīgais miers, kurš pastāvēja, tagad ir sabrucis. Tātad tagad Eiropas Savienības ārējā un drošības politika, kā to padarīt par uh, iedarbīgu. Tajā uzdod jautājums par iespējam, iespējam investēt kopējā drošības un aizsardzības politikā un, protams, jautājums arī par suverenitāti, par dažādiem ierobežojumiem vai brīvībām, ko paredz Lisabonas līgums. Un visbeidzot. Nav šaubu, ka ir eh, ļoti nopietns jautājums par NATO lomu un tāpat arī par Eiropas Savienības aizsardzības sistēmu. Jau krietnu laiku ir pastāvējusi Eiropas politika un NATO politika, tātad eh, tās nekrustojās pārsvarā gadījumu un eh, tagad atkal rodas Eh, jautājums. Tātad bija šī paralēlā sistēma un eh, tā darbojās tādos jautājumos, kā piemēram eh, Krievija šodien, agrāk Padomu Savienība. Tātad mums jāsaprot, ka ja Eiropas Savienībai būtu lielāka autonomija drošības un aizsardzības jautājumos, tad jā, tas tik tiešām varētu funkcionēt paralēli NATO, bet eh, tas nozīmē, ka mm, suverenitāte ir jāievēro. Paldies, Sektana kungs, es eh, Šahoda kungam zināmā mērā piekrītu, ka ārējā un drošības politika to nekad nevar realizēt Eiropas Savienības līmenī ar kvalificētā vairākumu principu. Tam ir jābūt suverenam lēmumam katrā dalību valstī eh, ko tā veids saskaņojot ar citiem Eiropas Savienības partneriem, un Šafhauser kungs gan laikam ir aizgājis. Es domāju, ka Mm, katrā ziņā mums ir jādomā pār 88 gadu, kad Tečer vienojās ārlietas iekļaut vienotajā līgumā un, piemēram, sankcijas pret Krieviju un Ukrainu 3 plus 1 sankcijas, piemēram, un arī Irānas jautājums arī tie man šajā kontekstā nāk prātā. Es domāju, ka tas nebūtu iespējams bez zināmas solidaritātes, ko tikai Eiropas Savienība varētu realizēt. Uh, Prištiņas un Belgradas sarunas par Kosovu atkal viens piemērs. Uh, protams, jautājums ļoti diskutabls, un es te piekrītu kolēģiem, vai mums tiešām ir nepieciešamas Eiropas struktūras, kā piemēram Mārijās darbības dienas ar visām savām struktūrām un izmaksām. Uh, Nu, mums noteikti nav nepieciešama pastāvīga Eiropas Savienības armija, bet eh, domāju, ka NATO tomēr ir savi ierobežojumi. Piemēram, Turcijas un Kipras eh, jautājums, tāpat arī eh, par neitrālajām pusēm un to politiskajām iniciatīvajām. Protams, ka NATO ļoti labi aizsargā mūsu teritorijas, un Baltijas valsts tagad ir tāds fokus punkts un labs piemērs, un Amerika, protams, te iesaistās, bet jāsaka, ka nesenie militārie izmēģinājumi un kari Lībijā un Afganistānā ir tikai tādi daļai veiksmes stāsti. Domāju, ka viens tāds liels panākums stāsts, kurā arī esmu iesaistījies, jo izstrādāju ziņojumu šai komitejā, ir eh, pret pirātisma darbības uh, Eh, KDAP ietvaros, eh, Afrikas ragā. Tur notiek arī mazākas operācijas paralēli, bet eh, es saņēmu informāciju no militāra raksta cilvēkiem, ka NATO nevar veikt tādas nesaskaņotas darbības, kā piemēram cīņa pret pirātismu konkrētās, konkrētos reģionos. Tātad šī aina nav viennozīmīga, bet mēs Mums jābūt pragmatiskiem, jāsaprot, ka ir labas lietas arī saistībā ar kādu un kādai e AP, bet tas nekādā veidā nedrīkst iesaistīt nacionālajiem interesēm. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Lassen. Paldies, dāmas un kungi. Ļaujiet arī man kaut ko pateikt. Man ir radies iespējas, ka problēmas rodas arī tur, kur eh, tās nav prasītas. Ne, neviens nemēģina uh, izveidot Eiropas armiju. Un tas arī nav saistīts ar uh, šeit, eh, šajā diskusijā, kā Amsterdams līgumā. Jo pēc Lisabonas līguma šāda armija nemaz nevar izveidot. Van Orden, jūs, kungs, jūs ved, yes, jā, tam, tam nav nekāda saistības ar Lisabonas li, līgumu, Tana kungs. Nelieciet šeit pie sienas neko tādu, par, par, par ko nav runa vispār. Vai es varu pabeigt savus izteikumus? Šeit mēs diskutējam par tādu ziņojumu, par ko var izdarīt Lisabonas līguma ietvaros. Un ir skaidrs, ka Lisabonas līguma ietvaros nekādu Eiropas armiju izveidot nevar tas netiek apspriests, kas apgalvo kaut ko citu, vienkārši melo. Tas ir absolūti skaidrs. Un, Van Orden kungs, jūs to varat atkārtot, cik bieži vien gribat. Tāds šeit nav uzdevums. Un pan Lozings kundz minētās uh, argumentācijas. Mums ir jākonstatē, ka tas nav iespējams un nav nepieciešami demokratiskie priekšnosacījumi. Līdz ar to nekāda Eiropas armija nemaz nevar tikt izveidot. To var izveidot tikai tad, ja mums ir līguma grozījumi, kas piešķir Eiropas parlamentam tādas tiesības, kāds ir nacionālo valstu parlamentiem. Un tā kā šādu grozījumu nav, nekāda Eiropas armija nevar būt. Tas ir tik vienkārši. Nevajag mums diskutēt par tādām lietām, kas rada bailes cilvēkos, bet ir absolūti nereāli. Jā, tā tas ir. Ļaujiet man vienreiz runāt. Ļaujiet man runāt. Uzvedieties. kā jebkurš parlamenta deputāts esmu tiesīgs izteikt savu viedokli. Es nerunāju, eh, tā, kad jūs eh, runājāt. Lūdzu, apklustiet, ja es sūtīšu jūs ārpus no šī, ārā no šīs telpas, jo jūs traucējat debatas. Mums ir jākonstatē, ka mums nav iespējama Eiropas armijas izveida līguma ietvaros. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir izmantot šo līgumu. Un līgumā ir paredzēts, ka ir nepieciešams veidot pastāvīgu struktūrālu grupu, kuru arī paredz sadarbībai līgums. Demokrātiskās leģitimitātes ietvaros, kas ir Eiropas parlamentam un arī nacionālajiem parlamentiem. Līdz ar to ir iespējas eh, pastiprināt sadarboties eh, pastāvīgās sadarbības grupas ietvaros, arī attiecībā uz ārpolitiku, kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Un tas, tas arī ir skaidri paredzēts līgumā. Un tieši tādēļ argumentācija, kuru uzrādīja vairāki apvienotās karalistas pārstāvi, kas Eh, vēlētos kaut ko it kā darīt, bet it kā to nevar. Tā varbūt ir tāda politiska nostāja, bet tam nav nekāda sakara ar līgumā noteiktajām saistībām. Līgumā PESCO ir paredzēta. Un ja tā ir izvēle tiem, kas to vēlamas, darīt, tad citiem eh, nevajadzētu būt tiesībām to traucēt. Šis arī nav jautājums, kas būtu saistīts ar NATO. Es esmu oficiāli dzirdējis no ASV politiķiem un militāriem pārstāvjiem, ka aizsardzības eh, politikās jomā Eiropa ciešāk sadarbojas. Un viņi sadarbojas, ka eh, viņi saprot, ka Eiropa viena pati to nespēs izdarīt. 2% no IKP izdevumi nacionālas budžetos nedarbosies. Pat apvienotā karaliste, kurā bija priekšvēlēšana kampaņa, eh, at, arī bija vēlme ma mazāk, mazāk eh, tērēt no budžeta kā 2%. Tas nozīmē, ka stiprinājumi ir, sti, pastiprinājumi ir iespējami tikai izmantojot sinerģiju, apvienot resursus, kopīgas pētniecību veido, veidojot, arī bruņojumu jomā, sadarbojoties Eiropas aizsardzības aģentūras paspārnē. Un tikai šādā veidā mēs varam no savas puses stiprināt NATO, bet mums nepieciešama arī savu spēju stiprināšana. Nu nevar būt tā, kā norādīja kolēģi, ka Eiropas uh, Savienība rīcības spēja tikai kopā ar ASV. Ir lietas, kur ASV rīkojas vieni paši. Un uh, ir iespējams gadījumi, kad uh, mūsu tūmā Eiropas Savienība vēlas rīkoties bez ASV. Mēs nevaram būt atkarīgi no šajā rīcībā no pēdējā Minnesotas senatora. Es domāju, ka arī bez NATO mums ir jābūt spējīgiem eh, izlēmt demokrātiskā procesā par šādu rīcību. Un paturot prātā, ka 190 miljārdi eiro, ko dalību valstis tēro, tērē aizsardzībai, un tā rezultātā ir katastrofāla iznākuma, izšķērdēt milzīgas nedēļas pastāvīgās izmaksas daudzām armijām ir 80% apmērā. Vācijā mums ir tik daudz civilās pārvaldes darbinieku Vāc Vācijas bruņotajos spēkos apgādes daļā. Bija 500 tūkstoši savulaik augstākā laikā, bet tagad ir 170 tūkstoši. Ir dramatiski pieauguši fiksētās izmaksas. Tas nozīmē, ka darīt šīs lietas kopīgi un daudz ko uh, ietaupīt ir absolūti um, tikai loģiski. Vanadats kungs un pārējie kolēģi, esmu ļoti pateicīgs jums par ieteikumiem. Ir īpaši attiecībā uz analīzi par preses paziņojumiem no ārējā darbības dienesta un viņš ir zinātniski pamatojis to, kas man, kas man šim tikai bija kā iekšējs e, sajūta. Un tas arī svarīgi. Mēs daudz atsevišķu paziņojumu izdodam, bet kad mēs bijām septembra pēdējā nedēļā, kā Ņujorkā, Krievija un Amerika runāja par Sīriju, kur mēs bijām? Tieši tas, ko jūs sacījāt. Ja jūs palasat ārpus politikas ministru padomes paziņojumu, ārlietu ministru padomes paziņojumu eh, no vakardienas. Tur tas it kā tas ir rakstīts, bet bez tāda spiediena rīkoties. Mēs par hotspot centriem runājam eh, un par bēgļiem, par visu kaut ko. Bet kā pabeigt karu ar konkrētiem centieniem, savest cilvēks kopā, uzņemties vadošu lomu, par to ir diezgan maz. Nu jā, ja, ja tā rūpīgi pās 21C, bet nevis kā tādu nopietnu saistību uzņemšanos, kas iespējams ir saistīta arī ar to, kā ārlietu ministru vēlas paši rīkoties, nodrošināt mieru un negrib, lai to dara Mogherini kundze varbūt arī tādēļ, ka ārējās darbības dienests un augstā pārstāve nav gatavi pietiekami prasīt sev šo lomu ar risku, kad var arī izgāzties. Varbūt tam ir savu lomu. Un tas man rada nopietnas bažas. Un runājot par bēgļu jautājumu, ja Eiropā nav vēlme un iniciatīva pašai atrisināt problēmas, atrisināt problēmu cēloņus, tad viss skaistākie plāni, kas ir e, pārvaldībās izstrādāti, mums nepalīdzēs. Un tur mums arī ir sava daļa jāienes. Tā e, atkal runa par hard power un soft power. Arī šī vara ir e, šī maigā vara ir eh, ar pietiekamu efektivitāti tikai tad, ja visi zin, ka mums ir arī citas iespējas rīkoties. Tas, ka pastāv vienmēr arī cita iespēja, ir ļoti efektīvs risinājums. Bet mēs cenšamies ar humanitāriem līdzekļiem nonākt pie risinājumu, un tas mūsu praktiskajā politikā man pietrūkst. Es, tu, to es vēlējos pateikt, un man jāatvainojās. vienmēr esmu centies paturēt Britus Eiropas Savienībā. Bet tāpat laikā es neļaušu sev aizliegt eh, teikt patiesību par ārpolitiku un drošības politiku Eiropas Savienībā. Un es nedomāju, ka mums ir jāpieļauj šāda situācija, jo es nerunāju pa virsu tad, kad viņi runā par eh, savu nostāju. Tagad mums ir pārāk maz laika, jo es pārāk ilgi esmu runājis, bet es tad eh, aicināšu pavisam īsi ekspertus vēlreiz izteikties. Varbūt eh, ejam pretēji iepriekšējai eh, secībai De Franskungs, lūdzu. Yes, um, thank you. Jā, paldies, eh, pavisam ātri centīšos. Varbūt pāris eh, skaidrojumu par eh, institucionālām debatēm. Es uzskatu, ka mums ir viss nepieciešamais līgumā. Vajag vienkārši to īstenot. Par balto grāmatu, tas, ko es teicu, pagājušā mēnesī, septembra sākumā, Mišels Barņē ierosināja to aizsardzības ministriem un uh, un eh, saņēma tādu diezgan pozitīvu nostāju no lielākās daļas. Nīderlandes eh, prezidentūra un jā, Eiropas parlaments arī liks savu svaru, tad ieguldījumu tad varbūt eh, būtu labi, ja šīs debats notiktu pēc tam, kad Eiropas globālā stratēģija būs izveidota, jo ir svarīgi, lai globālā stratēģija nepagliktu tad globāli, ir nepieciešams saiknes starp mūsu mēķiem no vienas puses un uh, iespējām uh, no otras puses. Tātad šīm iespējām ir jāsasaistās uh, ar stratēģiju. Tad nav jēga stratēģijai, ja nav veidu tās īstenošanai. Un visbeidzot par NATO un Eiropas Savienības diskusiju jautājumu. Man šķiet, ka abas puses ir diezgan ideoloģiski noskaņotas uh, šai ziņā un apvaino otru pusi, ka tā ir ideoloģiska. Godīgi sakot, šķiet, uh, ka tas, zem kāda karoka mēs rīkojamies, tam ir mazākas uh, sekas un ietekme. Svarīgākais ir tas, kā mēs saprotam apkārt esošo pasauli, kādi ir riski, draudi, ko mēs darīsim un tad kādas ir attiecīgas rēģēšanas spējas. Ja tas ir Eiropas Savienības vai NATO spēju ietvaros, tas nav tik būtiski. Ja mēs sākam debatas ar šo institucionālo nostādījumu, ar ideoloģiju, tad mēs radīsim vienu problēmu. Šī problēma ir NATO, otrs problēma ir Eiropas Savienība, un trešā problēma tad būs sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO. Kaut gan es domāju, ka situācija ir daudz vienkāršāka. Un vēl pēdējais komentārs. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Aņam arī kundze. Paldies! Thank you. Paldies. Es saku, Silvestrī kungs, man īpaši daudz nav ko teikt. Gribu atzīmēt, ka kā es, jā, es pieminēju NATO un teicu, ka ir diezgan maza iespējamība, ka mēs varētu izveidot Eiropas armiju, kamēr vien pastāv NATO, jo NATO dalībvalstīm dod daudz vienkāršāku risinājumu, lai saprast, kā rēģēt uz riskiem un draudiem. Tāpat laikā problēma ir sekojoša. Tas viss cieši saistās ar, apvieno, ar Savienoto valstu devumu vai ieguldījumu bez eh, ASV ieguldījumu un bez viņu lomas. NATO ietvaros eh, NATO nedarbotos un negarantētu tādu pašu drošības līmeni, kāds līdz šim ir ticis garantēts. Un šīs ir debats, jāsaka, kas šobrīd eh, tieši notiek un attiecībā arī uz Krieviju un Krievijas rīcību. Tātad, cik uh, tālu mēs uh, iesim, lai lai apturētu šo Krievijas diezgan, nu, tādu nekaunīgo pieeju tuvējos austrumos un attiecībā uz mieru saglabāšanu. NATO ir eh, reaģējusi diezgan tādā pieklājīgā veidā, bet, protams, jāskatās, kas notiks tālāk. Tātad, ko amerikāņi vēlas, lai mēs darām un kāda nepieciešamība rīcībai, piemēram, palielināt uh, mūsu aizsardzības budžets. Ja mēs nepalielinam aizsardzības budžets, tad, un ja neveicam jaunas iniciatīvas, nu, kapacitātes izteiksmē, tad iespējams mums būs jāprasa amerikāņiem, vai viņi to dara mūsu vietā. Ja viņi to nedarīs, tad mums te rodas problēmiņi. Runājot par Eiropas Savienības aizsardzību, mums ir jābūt iedarbīgākiem. Situācija ir tāda, ka tas, kā mēs šobrīd tērējam līdzekļus eh, aizsardzības nolūkos, eh, nu, tie nav diezgan, tie nav tādi īpaši efektīvi tēriņi. Un, lai varētu labāk attīstīt kopīgu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz eh, aizsardzības industriju, dažādām tehnoloģijām, duālām tehnoloģijām un drošības tehnoloģijām, tā tad, ja mēs to daram kopīgi, tad uh, tas iespējams būtu efektīvāk un iespējams, ka tas um, uzlabotu rezultātu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, thank you very much um, for the fascinating debate. Paldies par lieliskajām debatēm. Man tikai četras norādes. Pirmkārt, demokrātiskā kontrole. Es atbalstu aicinājumus eh, parlamentāru kontroli par Eiropas eh, par militārajām operācijām, bet eh, cik tālu dalība ir dalībvalsts līmenī, parlamentārai kontrolē jānotiek nacionālā kontrolē šajā sakarā rakstīju eh, doktora disertāciju pār parlamentāro kontroli militārām operācijām, un, ja ir iespēja, stip, vai ir iespēja stiprināt parlamentāro kontroli e, KDP operācijām, tam ir jānotiek nacionāla līmenī, un tikai atsevišķos gadījumos, kur līguma pieļaus spēcīgāku parlamentu lomu, es gribētu aicināt veidot parlamentāru kontroli tā kā to var īstenot līguma ietvaros. Otrkārt, par FASCO, par um, e, pastāvīgo struktūrēto e, organizāciju. Es, ja pareizi saprotu līgumu, tad e, e, līgums pārēdz tikai vienu šādu struktūrētu sadarbību un attiecīgi es secinu, ka ir jāpiesaista maksimāli e, daudz dalību valstu pastāvīgajā struktūrētajā sadarbībā, lai nebūtu tā, ka ir viena Baltijas sadarbībai, viena Nīderlandiešu vācu sadarbībai. Un treškārt par solidaritātes klauzulu. Un militāru spēku izmantošana cilvēku izraisītās katastrofās. Manuprāt, bažas, kā eh, militārais spēks varētu tikt izmantots nemieru apspiešanai, ir nepamatots. Eh, cilvēka radīta katastrofa var būt negai, negadījums kādā vai ķīmiskā vai kodola uzņēmumā ir ārkārtīgi daudz veidu, kā risināt civilas krīzes, aizmantojot kara spēku. Tādi ir bijuši pārī, taiskaitā manā valstī, Vācijā, bet nekādā ziņā nebūtu runa par e, jūsu veidā aprakstīto kara spēku izmantošanu pret uh, civiliem iedzīvotājiem. Tālāk e, Britu kolēģi jau daudz runāja par pragmatisku darba sadalījumu starp abām organizācijām NATO un Eiropas Savienību, tad, manuprāt, svarīgākais būtu jautājums par eh, štābu Eiropas spēkiem. Olivier, tu norādīji par eh, jautājumu par Uh, apvienoto karalisti. Mans jautājums ir, kā tas tā nāk, kad Eiropas Savienība ir atsevišķi militārs štābs darbībām Vidusjūrā un darbībām Āfrikas ragā. Mums būtu runājot par operācijām, kur Eiropas Savienība ir ar vadošo lomu, kā piemēram Atalanta, šādam štābam būtu jābūt. Paldies. Paldies. Nākošais un pēdējais runātājs man, no manis divas īsas piezīmes par struktūrēto sadarbību. Līgums neparedz un nerunā par skaitļiem, bet par kritērijiem ir divi kritēriji, no kuriem viens attiecas uz aizsardzības spēju attīstību, otrais uz kapacitāti eh, kaujas spēkiem E, ko, un kritērijiem, kam būtu jāatbilst, bet ir šeit varētu, šeit varētu būt runa par to, kā šie kriteriji ir iestrādāti. Tālāk par parlamentāro pārraudzību. Es gribētu aicināt uz lielāku pārraudzību, bet mums ir saistoši uh, līguma noteikumi, un 36. pants eh, sam ierobežo eh, eh, parlamentārās kontrolas un lomu. Tālāk starptautiskos ehm, nolīgumos ir 218. līguma pants. Parlamentam un tiesai ir jābūt gataviem aizstāvēt šīs tiesības, un jau ir tiesas līm, eh, lēmums par parlamenta pilnvaru ieviešanu. Šeit nav nekāda kosmētiska darbība, un mēs atkal atgriežamies pie agrāk pieminētā starptaut, eh, starpinstitūciju sadarbība. un sadarbība starp institūcijām, ko tas varētu nozīmēt šeit. Un, Pa, panelistiem paldies, bija ļoti noderīgi viņus uzklausīt. un iespējams abi referenti vēlētos iekļaut priekšlikumu ziņojumā. Viņi bija klāts un domāju, ka mēs esam uzklausījuši daudz uh, ieteikumu šajā jomā. Spinelī kundze, vai jūs eh, vēlētos teikt noslēguma piezīmes? Vēlos pateikties visiem runātājiem. Man šķiet, ka laika vairs nav, jo. Uh, tulki ir mūsu rīcībā vēl tikai dažas minūtes, bet es gribēju uzsvērt uh, un pārēju uz itāļu valādu. Es gribētu izvairīties no um, pārpratumiem. Kolēģis jau Lainēnes norādīja, ka parlamentāra kontrola eh, nav ziņojumā ar vai, ar vairākumu balsojumu, bet uh, Mans uzdotais jautājums ir sakošs. Smagas krīzes situācijās, kara vai miera situācijās, veto tiesības. Questioni eh, di democrazia costituzionale di sì. Ir šeit nevienmēr ir runa par konkrētu valstu konstitūciju. E, mans jautājums. E, ir pār šo iespējamo pārpratumu saistībā ar balso, e, vairākumu balsojumu. Tālāk par NATO pāris vārdi. profesors Silvestri, manuprāt, norādīja ļoti svarīgu lietu. Un ne tikai tāpēc, ka NATO ir vienkāršāks risinājums Eiropas Savienības valstīm, bet šeit ir arī runa par nacionālās suverenitātes ilūziju, un to labāk aizstāv NATO nekā Eiropa. Un mums ir par to jādomā, tas nav tikai ērtību jautājums, mums ir jādomā, vai šī ilūzija ir jāpatur. Paldies visiem, kuri eh, piedalījās šajās